Dāmas un kungi, sirsnīgi jūs sveicu. Darba kārtība nedaudz šorīt ir grozījusies, un tagad sāksim ar devīto punktu un desmito punktu. Devītajā punktā lūdzu Tošinovska kungu, kurš ir referents, mūs informēt, un pēc tam došu vārdu kolēģiem. Lūdzu, vicepriekšsēdētāji kungs, jums vārds. Pane předsedo, děkuji za slovo a děkuji za možnost. Priekšstādātāja kungs, paldies, ka dodat man vārdu. Paldies jums arī par iespēju runāt par sarunu stāvokli Galileo programmas kontekstā. Mēs runājam par Eiropas satelītu navigācijas sistēmu. Sākumā vēlos pateikties Hulio Kuzmānavam par izcili labo darbu un par iesaisti. Pateikties, jo šādā ļoti jo, m, mm, sarežģītā jautājumā, kas arī Eiropas parlamentā ilgi tika izskatīts, nekādā gadījumā nav vienkārši atrast uh, pareizo izeju. Un uh, galvenā prioritāte ziņojumam, kas ir iesniegts Un to var pavisam īsi izstāstīt. Pirmkārt, projekts ir formulējis mērķi informēt parlamentu un arī nodrošināt parlamenta kontroli tajos jautājumos, kas skar izveidotās aģentūras šajā jomā. Otrakārt, tiks ielūgti dažādi uh, deputāti. Tas ir septītais grozījums un arī astotais grozījums par uh, informēšanas iespējām. Tāpat arī otrajā punktā mēs uh, gribētu uzsvērt, ka pārvaldības padomēji jāfunkcionē īpaši uh, labi. Ir uh, arī saprotams, ka komisija uh, cenšas. Uh, karakts strādāt, jo viņai ir arī, viņai piekrīt tas lielākais atbildības kopums. Tādēļ komisija mēģina jau pašā sākumā novērst tādas nepatīkamas situācijas. Es to saprotu. Es arī pareizi saprotu izteikto. Un tas ir centiens saņemt 50% balsu. Bet tas nozīmētu, ka atsevišķo dalību valstu uh, pārstāvji vai locekļi netiktu tik plaši iesaistīti, jo uh, komisijas pārstāvjiem, kom, loceklim, kas pārstāv komisiju, būtu nu, tik liels balss skaits, ka viņš praktiski varētu noteikt visu norisi un atsevišķās dalību valstis varētu sarežģīti mm, iznāc savas intereses. Pēc tādām garām diskusijām mēs nolēmām, ka uh, loceklim, kas pārstāv komisiju, ir tik liels balss skaits, kas atbilst 30% no kopējā dalību valstu un Eiropas parlamentu pārstāvju balss skaita. Līdz ar to uh, viņam ir tāda ļoti spēcīga kontrolas iespēja attiecībā uz um, šiem uh, pamatlēmumiem, kas tiek pieņemti. Arī īpaši tajās jomās, kur komisijai ir īpaši liela nozīme un tur vismaz vienam loceklim uh, jābūt par kādu strīdīgu jautājumu. Šādā veidā tiek garantēts tāds, ka atsevišķās dalību valsts patiesi tā ļoti aktīvi iesaistīties uh, šīs institūcijas darbībā. Un ja uh, būtu kādi centieni pārkāpt, uh, nolikumu vai rīkoties pret vairākumu darbību, tad komisija varētu īstenot savu svāru un novērst tādu nepatīkamu situāciju rašanos. Līdz ar to tas nozīmētu arī to, ka viss atbilstu komisijas piedāvājumam. Trešais jautājums. Tas ir drošības jautājumu, drošības akreditācija un drošības akreditācija valda. Tas ir ļoti nozīmīgs uh, jautājums. Es saprotu arī, kādēļ komisija uh, īpaši aktīvi vēlas šo mm, drošības akreditācijas valdi un neatkarīgu uh, informāciju un neatkarīgu drošības akreditācijas uh, valdi. Procedūras dažkārt ir samērā sarežģītas. Bet nu katrā gadījumā Šis eh, drošības akreditācijas eh, jautājums tiek risināts, eh, kā tas ir piedāvāts piektajā grozījumā. Ir absolūti nepieciešams, lai dalību valstu eksperti būtu neatkarīgi. Viņi varētu profesionālus lēmumus pieņemt un objektīvi darboties. Uh, tas nebūtu saistīts ar kādiem politiskiem aspektiem. Es to vēlreiz atkārtoju, un tas atbilst arī komisijas teiktiem. Tie ir uh, eksperti, kas izsaka savu viedokli, un drošības aktivitācijas valdes lodzekļi darbojas neatkarīgi, un lēmumi tiek pieņemti ar trīs ceturdaļu dalību valstu pārstāju valstu vairākumu, valstu vairākumu. Pirmām kārtām šeit mēs runājam par drošības jautājumiem visā uh, sistēmā, līdz ar to ir absolūti nepieciešams, lai drošības jautājums būtu saistīts ar a, drošības ekspertu aktīvu darbību. Katram eksep, ekspertam būs a, a, viens balsu skaits, un tā arī mēs 11. grozījumā esam to noteikuši. Komisijā vajadzētu uh, komisijai vajadzētu uh, varēt uh, ietekmēt lēmumu pieņemšanu, lēmumus pieņem ar balsu vairākumu. Un šeit jārunā arī, protams, par izmaksām. Es uh, saprotu komisijas pie, priekšlikums mēs centāmies nodrošināt zinām saistību, lai novērstu iespēju, ka varētu rasties nesaprašanās starp atsevišķām ekspertu grupām un starp komisiju un uh, ekspertiem. Komisijai jātiek informētai, un tas notiktu šajā akreditācijas, drošības akreditācijas institūcijā. Drošības akreditācijai ir jāievēro uh, komisijas viedoklis. Tas ir 12. grozījums, un mēs jau ne pirmo reizi runājam par šiem dokumentiem. Jūs atradīsiet uh, informāciju uh, ziņojumā. Un vēlos arī informēt komitejas deputātus par to, ka vairāk kārt esmu ticies ar ēnu referentiem. Vēlos pateikties par aktīvu un patīkamu sadarbību. Esmu ticies ar padomas pārstāvjiem, Zviedrijas prezidentūras pārstāvjiem. Vēlos pateikties Karlsons kundzei. Arī Spānijas prezidentūras nākošās prezidentūras pārstāvi jau piedalījās pēdējā sēdē. Un, manuprāt, ir ļoti nozīmīgi, lai šī saikne tiktu uzturēta, jo nākošās konsultācijas notiks jau Spānijas prezidentūras laikā. Un šīs konsultācijas ir notikušas kopā ar komisiju. Ļoti augsts var vērtēt uh, to, ko prezidentūra ir paveikusi Prezidentūra ir centusies aktīvi darboties, lai arī padomē jautājumu ātri risinātos un uh, konsultācijas ir bijušas ļoti raitas. Mēs ceram, ka pirmajā lasījumā tiks uh, pieņemts šis ziņojums. Tie, kas strādā ilgāk, uh, Šeit tie zina, ka nu, tas ir burtiski tāds eh, jautājums, kas ir polarizējis viedokļus un bijis saistīts ar problēmām. Janvārī vēlreiz tikšos ar ēnu referentiem, lai runātu par visiem grozījumiem, lai meklētu um, iespējamos risinājumus un ceru, ka tāda ātra norise būs iespējama. Būšu pateicīgs par visiem priekšlikumiem, lai mēs pēc iespējas varētu tos arī uh, izmantot. Un, eh, protams, ka m, mm, vēlamies labi sadarboties un aktīvi sadarboties ar padomu un komisiju, cerot, eh, ka šie sarežģītie un uh, ilgie, ilgi skatītie jautājumi tiks atrisināti, un šādi mēs varētu pātrināt projektu pieņemšanu. Paldies! Paldies! Pirmais uzstāsies Remekungs, kurš ir ēnu referents. Ďakuj, pane predsedo. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Galvenokārt gribētu pateikties referentam par aktīvo darbību un pateikties arī par to, ka viņš sadarbojās ar ēnu referentiem. Es varu atbalstīt šo dokumentu. Esmu arī priecīgs, ka referents sadarbībā ar citām iestādēm bija ļoti atvērts. Tagad gribētu runāt par trešo un astoto grozījumu. Es esmu par to, lai komisijas procentu likme tiktu samazināt no 50 uz 30 procentiem. Iemesls minēja jau referents, un tāpēc man par to nav jārunā. Tātad es piekrītu šim te pamatojumam, kas attiecas uz Eiropas parlamenta pārstāvību um, administratīvajā valdē, tad es esmu par to, lai Eiropas parlaments šajā struktūrā būtu pārstāvēts Kaut gan tas var, protams, arī radīt zināmas problēmas, bet uh, mūsu parlaments, uh, varētu teikt, ir izglābis Galileo projektu, un tāpēc parlamentam arī būtu jāiesaistās šajā struktūrā. Un tāpēc mani interesētu, kas uh, piedalīsies šajā valdē, vai tiešām būs tie parlamenta deputāti vai kāds cits. Un uh, paldies referentam. Paldies tagad Glantis kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādētāji, paldies par uh, stādīto, tātad par to, ka stādījāt priekšā ziņojumu. Es varu pilnīgi pievienoties pateicības vārdiem, bija ļoti atvērta un caurskatām sadarbība, un tas bija ļoti labi. Arī uh, es negribu neko mainīt šajā te ziņojumā, manuprāt, tur ir panākt laba pozīcija. Arī šis te 30% noteikums, kas tika pieminēts, man ir pieņemams. Uh, Komisijai ir jābūt ietekmei, bet ne, ne, jau neierobežotai ietekmei, tāpēc vajadzētu to tā saglabāt. Kas attiecas uz parlamenta iesaisti administratīvajā valdē, tur man ir jautājums, kas ir varbūt plašāks nekā šis konkrētais uh, ziņojums. Bieži vien mēs prasām parlamenta uh, dalību, lai zinātu, kas tur notiek un lai būtu caurskatāmība, bet vai tas vienmēr tā darbojas? Tas vēl ir cits jautājums. Ehm, Galileo mums ir šī te eh, kopējā plenārsēde, un šīs te sēdes ir ļoti reti notiek, bet attīstība ir ļoti strauja. Un šajā sakarībā eh, esmu dzirdējis, ka tiek izvērtēts iepirkums satelīta segmentām un budžetam. Eh, budžetu mēs pieņemam, mēs esam budžeta lēmēja institūcija, tāpēc mums tas arī interesē. Un tagad ir eh, jautājums, vai tas tiks sadalīts vai nē. Un tur ir runa par 250 miljoniem eiro vairāk. Un vai šī papildus summa uh, ir eh, vērts to maksāt, lai būtu vienkārši lielā konkurence. Tātad uh, mums. Uh, ir svarīgi vienkārši, ka mēs esam iesaistīti. Nav svarīgi, ka mēs tieši esam valdē iesaistīti. Varbūt, ka komisijas pārstāvs varētu par to izteikties. Visā citādi paldies par ziņojumu projektu un janvārī vēlreiz tiksimies un noslēgsim darbu. Un ja padome to atbalstīs, tad mēs varēsim panākt vienošanos pirmajā lasīmā. Kaut gan tas nav tas veids, kā parlaments vislabprātāk darbojas. Kaut gan, ja tas ir iespējams, ja viss pieņem mūsu viedokli, tad kāpēc ne? Paldies, Anglika Nībler, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Dārgie kolēģi un kolēģis, arī es gribētu sākt eh, ar pateicības vārdiem eh, referentam. Man arī likās, ka sadarbība bija ļoti produktīva. Arī jau pirms eh, ziņām sastādīšanas paldies par atklāto uh, komunikāciju un iespējam runāt par ziņojumu kopā. Var teikt, ka ziņojums ir ļoti labs un mana politiskā grupa noteikti varēs to atbalstīt. Es gribētu izteikt trīs piezīmes. Un atļaujiet uh, tādu plašāku atskatu mm, veikt, jo jau gadiem ilgi esmu ar Galileo projektu šeit uh, darbojusies parlamentā. Aģentūrai ļoti ilga uh, vēsture, un jūs zinat arī, ka Galileo sākotnēji bija plānots savādāks nekā Galileo tagad uh, tiks īstenots. Sākumā bija PPP modelis, proti privātā un arī valsts partnerība. Un šādi mēs uh, taisījāmies veidot šo satelītu, satelītu sistēmu. Toreiz īstenojot projektu, tika nodibināta šī aģentūra. Un tad gadu gaitā tika konstatēts, ka šis modelis uh, privātajai un publiskajai sadarbībai ne. Uh, darbojas, un parlaments, kā praktiski vadošais spēks, pieņēma lēmumu, ka Galileo tiks finansēts no publiskiem līdzekļiem, no valsts līdzekļiem. Un gadiem ilgi jau tika diskutēts par to, priekš kā mums šī aģentūra vēl ir vajadzīga. To gribu tikai atgādināt. Tie kolēģi, kas pārāk ilgi nestrādā ar šiem jautājumiem, uh, Šis jautājums noteikti ir nu, tāds nedaudz relatīvāks, vai mums aģentūra ir vajadzīga jā vai nē, bet nu vienalga raugoties uz šīs aģentūras mainotajiem uzdevumiem, gribētu uzdot arī pāris jautājumus komisijai. Un līdz ar to var jau pierēsties otrajam jautājumam aģentūras uzdevumu. Paragrāfs 2 nosaka to, ka aģentūra ir atbildīga par drošības akreditāciju un ka tā veiks pētījumus vai arī pārdomās par to, kā tad, kad sistēma būs jau izveidota, Galileo varētu komerciāli izmantot, tiks veikti tirgus pētījumi, un tad redzēsim arī, kā darbība tiks īstenota. Bet, nu, tas pamatjautājums, kā to izsprodi, ir šī drošības akreditācija. Komisija varētu man lūdzu vēl palīdzēt. Es gribētu saprast, ko saprot ar šiem vārdiem drošības akreditācija. Jo tad, uh, skatoties uh, tālāk, lasu, ka šī uh, padoma, šī administratīvā padome nav iesaistīti šajā drošības akreditācijā. Un ja akreditā, šīs aģentūras lielas daļas uzdevums ir veidot šo akreditāciju un vēl kādas institūcijas paralēli tiek veidotas, tad es gribētu zināt, kas tad paliek šai aģentūrai pāri, ja šī akreditācijas iestāde vēl ir atsevišķa iestāde šajā aģentūras pakļautībā. Līdz ar to es lab, gribētu vienkārši konkrētāk zināt, kā ir sadalīti šie uzdevumi. Un vēl pēdējais punkts. Kolēģi to arī pieminēja. Struktūras uh, jautājuma aģentūrā piekritīšu referentiem, piekritīšu uh, kolēģiem. Viss, kas ir teikts, ir pareizi, un ir pareizi, ka Eiropas parlaments vismaz šajā uh, komisijā tiek iesaistīts. Un vēl par komisijas balss uh, tiesībām Un par daudzumu gribu teikt, ka aģentūrai uh, ir nodrošināts politiskais uh, sekums un arī politiskā ietekme. Un ja komisija saņemtu vēl 50% no kopējā dalībvalsts un Eiropas parlamenta pārstāvju balsu skaita, tad domāju, ka labāk ir, ja būtu 30% no kopējā dalībvalsts skaita. Un noslēgumā priekšsādātāja kungs. Uh, mans jautājums komisijai. Uh, izkliedēt mūsu bažas, priekš kam šī aģentūra ir vajadzīga un uh, kādēļ drošības akreditācijai ir jābūt ar atsevišķu uh, valdi. Un otrais uh, pants uh, regulā ir ļoti nozīmīgs un ne tikai tas man interesē tādēļ, ka uh, Mm, nodarbojas ar šo jautājumu, bet arī tādēļ, ka budžeta kontrolas komiteja ļoti uzmanīgi raugās uz aģentūru paplašināšanu, attīstību, jaunu izveidi un ievērojot diskusijas politiskajās grupās, būtu pareizi, lai uh, mūsu rīcībā būtu visaptveroša informācija. Paldies! Priekšstādājs man ir trīs runātāji, vēl pieteikušies līdz ar to runātāju saraksts ir izsmelts. Kolēģi Hola. Thank you, Mr. President. Um, I... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es arī gribētu pateikties Tašnovska kungam par uh, konsultatīvo pieeju, kas ir bijusi ļoti noderīga. Kā Nīblas kundze teica, Galileo ir uh, bijusi grūta vēsture, tas nebija viegls process. Un nāk pagātnē dalību valstīm bija eh, problēmas tātad, eh, ar šo aģentūru, eh, un tā nav, agrāk tā nav bijusi kopienas projekts, bet tagad tā ir kopienas projekts un tiek apmaksāt no kopienas budžeta. Tātad es atbalstu komisijas centienus saglabāt kontroli pār šo procesu, tā lai turpinātos eh, šī kopīgā Eiropas eh, pieeja, jo tā nāk par labu visām valstīm, vai tām ir kosmos eh, industrija vai nav. Es domāju, ka varbūt būtu jādod komisijai apmēram 40%, lai viņiem nebūtu jāpaļaujās uz dalību valstīm un lai viņiem pašiem par sevi būtu bloķējošā minoritāte. Uh, lai viņi varētu pretoties kārdinājumiem pārvērst šo pasākumu par dalību valsts projektu. Bija daži komentāri par informācijas plūsmu un es eh, uztraucos par šo informācijas eh, apjomu, kas tiek apstrādāts. Reiz es ar Nībelskungu piedalījos sanāksmē par Galileo. Uh, un mums nebija nekādas informācijas pirms sanāksmes, un kad mēs ieradāmies, tad mēs eh, redzējām, ka tur ir diezgan sarežģīti tehniski dokumenti, un bija diezgan sliktas ziņas par projektu, bet mums nebija laiks gatavoties un uzdot jautājumus. Tātad vajadzētu nodrošināt informācijas eh, plūsmu eh, parlamentam, un tāpēc es mēģinātu varbūt ieturēt vidusceļu starp to, ko iesaka padome un to, ko iesaka referents, jo padome negrib eh, vispār, eh, lai parlamenta deputātiem būtu kāda darīšana ar šo jautājumu, jo tas varot ietekmēt budžeta lēmumu pieņemšanu, bet eh, referents grib deputātiem kādu, kurš piedalās balsošanā, pats nav deputāts, bet ir parlamenta ieteikts. Ko es gribētu redzēt, lai parlamentam būtu šī informācija un lai informācijai būtu prioritāte? Es gribētu ieteikt divus locekļus novērotāju statusā. Tie būtu deputāti, bet tikai ar novērotāju tiesībām, ne ar balss tiesībām tātad mēs saņemtu informāciju, bet eh, mums būtu, eh, nebūtu grūtības eh, attiecībā uz budžetu. Šis budžeta jautājums ir ļoti sarežģīts un aptuveni var paredzēt, ka pat ņemot vērā Galileo ienākumus, mēs runājam par 550 miljoniem eiro gadā uz nenoteiktu laiku tas ir milzīgs eh, ieguldījums no kopienas budžeta. Tātad mazākais, ko mēs kā parlamentu deputāti varētu izdarīt, ir eh, saņemt eh, informāciju, negaidot, kad mums kāds to sūtīs. Un lai nebūtu tā, ka ir jāierodas pusreiz pusgadā un 5 minūšu laikā jāizskata tehniska dokumentācija Mums būtu jāzina, kas notiek un jābūt informētiem par procesu. Tātad 40% komisijai un divi Eiropas parlamenta deputāti kā novērotāji. Paldies! Paldies, tagad Vēberkungs. Jā, arī man liekas, ka šis ziņojums ir ļoti, ļoti labs. Es Uh, nu, varētu domāt par 40%, jo 27 dalību valsts un varbūt, ka drīz būs 30, nu viens vai divi, tad būtu vairākums. Bet, nu, tas tāds sekundārs jautājums. Es piekrītu uh, ziņojumam. Es uh, ļoti atzinīgi vērtēju Tošenovska kunga darbu kā referentu Un uh, es gribētu izmantot iespēju, uh, lai uh, saņemtu vienu precizējumu un uh, skaidrojumu. 30% uh, komisijai tas būtu labi, bet uh, tas uzdod jautājumu par pārvaldību un Eiropas politiku šajā kosmosa uh, jautājumā un arī šajā sektorā, kas uh, iegūs lielas un plašas dimensijas. Mēs runājam par Galileo un uh, GMSS Šodien ir direktors. Un uh, tad uh, tas būs uh, Ferhaigena kungs, kas ir bijis līdz šim atbildīgs. Bet varbūt, ka vajadzētu padomāt par tādu principiālu, tādu ģenerālu uh, direkcijas, ja valdes jautājumu. Jo jautājums par kosmos tehniku ir uh, patiesi tādi transversāli jo tas skar gan attīstību, gan lauksaimniecību, ekoloģiju, vidi un daudz dažādas sektors. Tas aptvērums ir ļoti plašs. Vai nebūtu uh, labāk, ka visas šīs rūpes, visas šīs intereses tiktu vienādi ievērotas un ka tikai rūpniecības bāžas būtu visu laiku, kā lai saka, ievērotas, bet nebūtu vairs tās dominējošās. Un tā kā mēs runājam par šī sektora organizāciju, vai, e, tā, vai varētu, nu, teiksim, mm, rīkoties kaut ko, lai nedaudz mainītu šo situāciju. Paldies! Priekšsēdētājs, paldies tagad kolēģis Paška kungs. Návrhu legislatīvneho uznesenia Evropského parlamentu. Paldies, mēs runājam par likumdošanas projektu, kas ir, kam ir jāatļauj Galileo projekta turpināšana. Uh, Es domāju, ka mums ir jābūt konstruktīviem un jāorientēs uz eh, šo pētījumu tēmu, lai panāktu vienprātību starp visām iestādēm, kas piedalās. Es gribētu eh, apsveikt referentu Tošinovska kungu, kas eh, darīja vislabāko iespējamo, lai sasniegtu mērķi. Mums ir jānostiprina Eiropas parlamentā klātbūtni šajā projektā, jo ievērojams eh, finansējums no Eiropas Savienības budžeta ir šeit eh, iesaistīts un ir ļoti svarīgi kontrolēt šo finansējumu, lai tas tiktu pienācīgi izlietots. Tātad es domāju, ka būtu pieņemama šī vispārējā nostāja, bet mums ir jāsaglabā darba pietiekamā ātrumā. Paldies! Jā. Paldies! Tagad komisijas vārdā Bulučīkungs. Vai jūs eh, varētu lūdzu sniegt mums dažas atbildes? Es jau it kā noslēdzu runātāju sarakstu. Merci, merci le président. Paldies priekšsādātāju kungs, paldies uh, referentam. Nu tā tad. Es gribētu sākt ar pirmo punktu, kas ir arī tas visvairāk tāds delikātais, proti komisijas balsu skaits balsojumos aģentūrā. Ir skaidrs, ka ja komisijai jāuzņems viss projektu vadības loma, tad, protams, ka viņai ir jābūt, iespē, jābūt iespējai uh, visus uh, līdzekļus izmantot, lai uh, aktīvi pārvatītu. Mēs saskaramies ar tādu augošu sarežģītu situāciju ar citām uh, aģentūrām, kur komisijai nav netiesību uh, veto, balsojumu, veto tiesību balsojumos ne par budžetu, ne par biznesa plānu, ne par uh, direktoru iecelšanu. Un šeit mēs nevaram atļauties uh, atkārtot. Uh, šajā aģentūrā to pašu situāciju. Tātad tas, ko mainat jūs un mainat Eiropas Savienības padome, un lēmiem jābūt pieņemtiem ātri un raiti, nodrošinot to, ka atbildība komisijai ir piešķirta pilnā apmērā. Tiek runāts par 30, 40, 50% no kopējā uh, balsu skaita, bet jānovērš tas, lai mēs sāktu meklēt tādu elastīgu risinājumu par pozīcijām, kas varētu izrietēt tieši no komisijas darbības. Es domāju, ka mums ir jādod iespēja, lai mēs patiesi varētu efektīvi strādāt, mums vajadzīgi šie 50% balsu skaita. Un tagad pār Eiropas parlamenta uh, pārstāvju skaitu. Ir skaidrs, ka komisija vienmēr atbalsta to, ka jūs varbūt paši balsojumā šeit varētu iecelt uh, locekļus vai arī šīs komitejas deputātus. Mēs esam atvērti uz pilnīgi visiem risinājumiem. Mēs gribētu lielāku caurskatāmību un uh, šeit par uh, piezīmēm, kas tika izteikts. Jā, mēs, protams, esam par pilnīgu um, informāciju. Uh, vai, nu, teiksim, ja jūs negaidīti ierodaties, vai arī, teiksim, tādās plānotās diskusijās mēs varētu sniegt jums pārskatus. Un vēl par šo regulējumu. Protams, ka mēs gribētu, lai šis ziņojums tiktu pieņemts pirmajā lasījumā, tas ir pilnīgi skaidrs. Uh, un laiks paiet ļoti ātri. Praktiski mēs nu, jau gandrīz esam 2010. gadā, un ir nepieciešams, lai viss šis Galileo projekts varētu stabilizēties. Ir bijušas problēmas pagātnē, mēs visi to zinām. Un tagad pievērsīšos Nībleres kundzes piezīmei un teiktajam. Jā, ir skaidrs, mēs zinām šo pagātnes vēsturi ar Galileo. Galileo Uh, jautājums tiek skatīts arī revizijas palīte, palātā, un tagad mēs saskaramies ar jaunu situāciju. Pirmais mērķis ir uh, rast juridisko bāzi, lai pārvaldītu šīs dažādās idejas, un jūs paši jūs esat uh, apstiprinājuši šo legālo juridisko bāzi, tātad š, jūs redzat un zinat, kādi ir šie mērķi. Nu, tagad šis ir jā ievieš dzīvē. Šiem mērķiem jātiek uh, konkretizētiem. Mēs esam tādā pārejas uh, periodā. 2008. gada sākumā uh, es, uh, es projekts attīstījās, bet samazinājās uh, mūsu pārstāvju skaits. Darbi palika uh, iepriekšējā uh, apjomā. Uh, Un kas tad notiek ar GSAP? Jāatrod šī juridiskā bāze, un tagad, kad tā ir nosprausta, tad jāsāk ir aktīvi rīkoties. Tā, paldies. Ā, saka priekšstādājs, atvainojiet. Runātājs turpina. Tā tad viens no jums komentēja jautājumu par to, Uh, ka komisija varētu saņemt 40% uh, no kopējā dalībvalstu un parlamentu pārstāvju balsu skaita. Mums ir jārūpējas uh, par to, lai mēs varētu šo projekta menedžēšanu vai pārvaldību pilnā apjomā vadīt. Par to ir jārūpējas. Paldies! Priekšsēdētājs Lambert kungam balīs vārds. Es gribētu runāt pirms komit gribēju runāt pirms komitejas kā ko referents, eh, un, bet es nebiju šeit klāt. Tātad eh, es gribētu šeit eh, atbalstīt komitejas argumentus par vadības struktūras efektivitāti. Pārdomājot par to, ko mēs no rīta teicām par FPS vērtēšanu, es vairāk domāju par uzticību un kontroli, nevis kontroli un uzticību. Tātad, ja komisijai būtu jābūt atbildīgai par vadību, tad viņiem ir jābūt spējīgiem vadīt un mums spējīgiem kontrolēt. Un atkal, kad es skatos šo grozījumu priekšlikumu beigās, kur ir teikts, ka komisijai būtu mūs regulāri jāinformē, ja es būtu komisija, tad es teiktu, ka jums ir savu cilvēku valdē, viņi jūs paši informēs. Es drīzāk eh, šeit gribētu eh, pienākumu sadalu. Mēs esam likumdevēji, viņi ir izpildu varu un lai viņi strādā un mēs sekosim, vai viņi nepieļauj kaut ko nepareizi. Paldies! Paldies! Nīblers kundzei vēl bija papildu jautājums. Ähm, Paldies, priekšsēdētāji. Vai es äh, gribētu vēl pārjautāt komisijai? Es gribēju, lai man izstāsta, kas tad ir šī te drošības akreditācija un kādi vēl pienākumi šeit ir. Es šeit redzu tekstu un tur ir diezgan maz uzdevumi. Es gribētu arī uh, vēl, lai man izskaidro, kā ir uh, sadalīts kompetences šajā aģentūrē. Tas taču nav tik sarežģīti. Vai komisijas pārstāvs varētu uz to atbildēt? Ja nē, tad varbūt rakstiski. Es Ehm, nu, Jā, mēs eh, varam abus vai nu atbildēt tūlīt pat, jeb arī uh, eh, raksveidā. Passe... Euh, es uh, dodu uh, vārdu Kavadas kundzei, man liekas, kolēģei, kas atbildēs uz specifisko jautājumu. Paldies par jautājumu. Tā tad tas, kas uh, skar uh, GSAP mērķus, es īsi atbildēšu un papildināšu iepriekšēju runātāju teiktot salstībā ar 16. pantu uh, regulā. GSAP veids precīzus uzdevumus. Pirmais ir akreditācija Otrais ir drošības, Galileo drošības centra eksploatācija, un trešais nozīmīgais jautājums arī eksploatācijas fāzē, kāda pēc pāris gadiem iestāsies, tai jāsagatavo, jāsagatavo veicot pētījumus abus sistēmu, proti Engmas un Galileo komercializāciju. Papildus šiem precīzajiem mērķiem, kādi ir uh, regulējumā, uh, ķēsāpē var uh, pievērsties citiem uzdevumiem, uh, ko komisija noteiktu tādā ļoti precīzā veidā. Tas nozīmē, ka šis akreditācijas uzdevums sistēmai ir ļoti nozīmīgs, uh, godpilns un par izmaksām. Es domāju, ka komisijas priekšlikums. Uh, un finanšu pārskats izskaidro, kas ir nepieciešams attiecībā uz papildus personālu, lai īstenotu šīs aktivitātes, kādas ir saistītas ar to. Tagad citi mērķi. Tie ir šie patiesie standarti, kādi jau ir budžetā ietverti komisijai. Uh, GSAP mērķiem. Un ja Nīblers kundze vēlas vēl precīzākus datus un papildu datus, man nav pilnīgi viss skaitli līdz, bet mēs vienmēr esam Nīblers kundzes rīcībā, lai dotu papildu informāciju. Priekšsēdētājs, paldies! Ja es pareizi redzu, tad uh, visi jautājumi ir noskaidroti. 9. decembris uh, grozījuma iesniegšanas termiņš, un tad nākošais, kad turpināsim darbu. Tātad visiem liels paldies! Tagad nākošais darba kārtības punkts numur 10 - Eiropas zemes novērošanas programma. Ziņojuma projekta izskatīšana dod vārdu referentam Glantes kungam. Es visiem būtu pateicīgs, ja mēs raugoties uz pulksteni ātri virzītos uz priekšu. Glantes kungs, priekšsādātāja kungs, nu es centīšos, jūs pats zinat, kā es strādāju. Tātad, eh, pirmajā reizē es eh, ļoti īsi runāju, bet nu šoreiz trīs teikums vairāk. Jā, protams, ka kolēģi un referenti. Ēnu referenti ir uh, tikušies ar uh, lietotājiem un gribu pāris piemērus izteikt par to, ko ar uh, GMES palīdzību varētu sasniegt un kā mēs varētu atrisināt problēmas, ar kurām saskaramies. Tātad šī sistēma uh, pāries operacionālā fāzē, pat labi esam mm, izpētes stadijā, un es uh, paraudzījos arī jau uz to, kas eh, eksistē, kas funkcionē un kā dati tiek izmantoti. Un eh, viens aspekts, kas ir ļoti nozīmīgs, tās ir klimata pārmaiņas. Un jautājums, kā mēs izturamies šajā jautājumā un kāda ir klimata pārmaiņu ietekme, vai var, eh, tās var izvairīt, vai var modelēt situācijas. Un ir satelīta novērojumi un precīzi mērījumi uh, zemes virsmu jūras līmeni var no, izmērīt, tā līmeni var uh, noteikt līdz milimetra precizitātei un līdz ar to arī apjoma noteikt ne tikai, teiksim, uh, kūstot poliem, bet arī izplešanās uh, dēļ. Tātad šī informācija ir ļoti nozīmīga un to var pārvaldīt. Nu, piemēram, arī menedžments gadījumos, kā piemēram, kad ir zemestrīces Ķīna, kartogrāfija un palīdzība eh, tiem, kas eh, sniedz eh, pirmo palīdzību upuriem, lai viņi zinātu, kāda ir ceļ, kāds ir ceļu stāvoklis, kādas ir aizes, kurās jānokļūst, kā var palīdzēt upurēt, upuriem. Un tas, teiksim, vai nu pēc plūdiem vai uh, zemestrīdzēm ir iespējams. Vai arī, teiksim, plūdu gadījumā. Jautājums, kā ar uh, šo jautājumu uh, tikt galā Eiropā vai citur, cik, teiksim, platības ir nepieciešams plūdu vajadzībā upju gultnēm. Un vai uh, ir iespējams kaut kā ierobežot uh, mm, nodarītā ļaunuma apjomu, piemēram, arī apdrošināšanas jautājumu, un vai ir pareizi, teiksim, vīšu plānošanas darbi, Un vai tas ir vienkārši, teiksim, apdrošināšanas gadījums, jeb tikai uh, apdrošināšanas naudu iegūšanas jautājums? Tagad uh, kartogrāfija, karšu jautājums. Ir valsts, kurās nav uh, tādu precīzu karšu. Uh, Āfrikā, jauntīstības valstīs nav tādas kartogrāfijas ļoti precīzas. Un ja mēs varētu tur sniegt atbalstu, tad tas arī būtu palīdzības jautājums gan infrastruktūras attīstības um, jautājumos, gan citos. Un konkrēts. Uh, piemērs, ko uzzināju. Piemēram, ar satelītu novērošanas datiem tika pierādīts, kāda dalībvalsts, nenosaukšu tās dalībvalsts uh, vārdu, ne, uh, tāpēc, ka uh, gribu to nosaukt, bet var paraudzīties. Dienvidu Austrumāzijā šī valsts mm, izcērtot mežus. Uh, vienkārši situācija bija tāda, ka mēs tik izcersti kaimiņu valstī. Nu, tas ir tāds ļoti interesants rezultāts uh, šai informācijas iegūšanai. Tagad konkrēti par manu, uh, uh, manu, manu projektu. 15 grozījumi ir formulēti, nozīmīgākais ir tāpat kā Galileo jautājumā finansējums. Ir jau apmēram skaidrs, ka uh, finansējums nebūs eh, pietiekams, ka būs nepieciešama papildu līdzekļi un ka mums ir jāatrod iespēja. Tas jādiskutē arī vēl ar budžeta komiteju, kas vēl nav sastādījis savu atzinumu atšķirībā no vidas komitejas. Un tagad ir jārunā, vai būs kādas maksājuma apropriācijas un saistība apropriācijas un izdevuma plāns, kāds tas būs un kādi materiāli būs nepieciešami. Piemēram, arī ēza uh, uzņēmumam uh, jau ir jādod dažādi pasūtījumi, un pasūtījumi vēlākā laika brīdī varētu būt daudz dārgāki nekā tagad, respektīvi jāizmērtā šie, jāizvērtē šīs izmaksas un uh, arī uh, to uh, efektivitāti. 16a tas ir uh, šis jautājums. Un tagad uh, datu piešķiršanas kontinuitāti. Ja šie dati ir bezmaksas un tiek nodarbināti jauni uzņēmumi, tiek radīts jaunas darba vietas, tad jānodrošina tas, lai šie dati varētu uh, arī pēctecīgi būt pieejami bez uh, maksas. Līdz 2013. gadam ir finanšu perspektīva e, aprēķināta, 2014. gadā sāks jauna, bet mēs vēl nezinām, kas tur būs. Mēs neesam ieinteresēti, lai 2014. gada pavasarī viss apstātos, jo dienestu finansējums nav bijis pieejams. Mums ir jānodrošina, lai datu pieejamība tiktu garantēta un arī būtu līdzekļi, lai to nodrošinātu. Trešais - pieeja datiem. Jau pirmās diskusijās bieži tika runāts par to, ka datiem jābūt pieejamiem bez izmaksām arī starptautiskā līmenī. Es domāju, ka tas ir apusēji nosakāms, ja mēs dodam datus no citiem reģioniem un pasaules valstīs, tad mēs gribam arī no viņiem bezmaksas datus. Tas nedrīkst novest pie tā, ka juridisks personas, kas ir izveidojušas savu juridisko bāzi uz datu, uh, teiksim, pārdošanu, mēs nedrīkstam viņus arī iznīcināt kaut kādā veidā. Tā tad eh, Eiropā ir jau daži uh, piedāvātāji, kas eh, šādi strādā, ir daži valstiski, teiksim, piedāvājumi. Nu, es domāju par kartogrāfiskajiem dienestiem dalību valstīm, par uh, zemesiemērītājiem dalību valstīs, tas ir ļoti dažādi uh, atrisināts, bet arī viņi dažkārt sniedz uh, dažādus datus. Uh, un viņu darbību uz tā balstās. Piektais punkts ir ļoti nozīmīgs. Lisabonas līgums eh, vakar stājās spēkā padomu visdrīzāk, ka to ir aizmirsusi, bet šeit eh, eh, koplāma procedūra ir atcelt. Nu, es kā parlamentārietis. Komitoloģijas jautājums ir atcelts, bet nu, mums ir jāatrod jauns. Uh, risinājums attiecībā uz šo komitoloģijas jautājumu? Mums ir, kā lai es, nu, mums ir saprātīgi jāsadarbojas, uh, lai parlamenta darbūtu būtu pēc iespējas aktīvāka. Un līdz ar to, teiksim, ar Lisabonas līgumu stāšanos spēkā pāris punkti atkrīt. Tagad par caurskatāmību. Tā ir jākāpina. EZA uh, jāstrādā ļoti atklāti, ir nepieciešams arī novērotājs. Un, kā jau teicu, ka uh, valsts finansējumam jābūt šīm finansējuma pamatam, tai bāzai. Uh, priekšlikums jau integrēju, uh, jau uh, grozījuma tulkošanas laikā vēl jauni uh, priekšlikumi tika izteikti, bet nu, tas nozīmē, ka es. Uh, mēģināšu jaunos grozījumus e, iesniegt e, līdz nākošajam grozījuma iesniegšanas termiņam. Runiet par to, ka jānovērš dubulta datu e, pieprasīšanu un, un, un savākšanu. Nu, visdrīzāk, ka balsojums būs iespējams nākošais, kad jūnijā, jo arī budžeta komitejas kontrola dod savus atzinums. Es jau runāju ar Spānijas prezidentūras pārstāvjiem Un ja padome līdzdarbosies, tad mēs visnotaļ varētu raudzīties uz situāciju, ka nākošā gada vasarā regulas stātos spēko. Un daži kolēģi norādīja uz to, ka nākotnē varētu tādu ģenerālu direktorātu ar nosaukumu Space, jeb kosmos izveidot. Nu, man galīgi nekas nav pretī. Mums ir daudz jautājumu, kas saistīti ar uh, kosmosu, un tas ir tāds ļoti nozīmīgs uh, lauks. Es zinu, ka komisijas uh, darba sadalījums ir uh, komisijas priekšsēdētāja kompetencē, nu, bet varbūt, ka viņš varētu pārdomāt par šādu ierosmi. Paldies! Paldies! Tagad ir vēl četri runātāji pieteikšies, vai vēl kāds vēlas uztīkties, tad uh, noslēdzu runātāju sarakstu. Uh, Čičester kungs, jā, bet jūs esat jau ar sarakstā Lamets. Labi. Tieši laikā vēl. Tad tagad uh, lūdzu kolēģus uh, izteikties. Remeka kungs vispirms. Ďakuji, eh, pane predsedo. Paldies, priekšsādātāja kungs. Izteikšos īsi, jo daudz kas jau tika pateikts. Es uh, gribētu noteikti atzinīgi vērtēt referentu labo darbu, un es atbalstu ziņojumu. Gribēju tikai pieminēt uh, grozījumu par otro pantu. Uh, referents to jau minēja. Šeit ir runa par uh, nodrošināt uh, nep nepārtrauktību un uh, informācijas plūsmu, un tas, protams, uh, pārējais periodā būs būtiski. Tas ir saistīts arī ar to, ka Eiropas Savienība un Eiropas parlaments uh, ir, eh, protams, jādomā arī par patērētājiem. Paldies, Valons kundze. I'm sorry, Chair. It seems I have a problem. Pas problème. When you're saying my name, I don't, I don't hear it. Kad jūs man saucat vārdā, es eh, nedzirdu. Man ir laikam problēma. Priekšsādātājs atvainojas. Man ir eh, daži jautājumi, kurus gribētu pieminēt, runājot par šo programmu. Pirmkārt, man ir bāžas par šo te ilgtermiņa operāciju, ka e, šī e, programma e, varētu turpināties pēc 2013. gada. Un man ir bažas arī par finansējumu veidu. 150 miljonu eiro budžets darbībai nav pietiekams, piemēram, nav vēl budžetā iekļauts atsevišķa satelīta palaišana, un šī palaišana būs jāfinansē uh, Eiropas Savienības darbības programmai. Apņemšanās uh, uzņemties šīs izmaksas arī ir jāapsver. Otrakārt, runājot par uh, datu politiku, man patīk šī te brīvā pieeja, uh, ko piedāvā referents. Un tā kā viena, viens no mērķiem ir izveidot pakalpojumu tirgu, balstoties uz uh, datiem, ko piedāvā dažādi programmas komponenti, tad es domāju, ka uzņēmumi arī no dalību, jaunajām dalību valstīm varētu gūt no tā uh, labumu un tas varētu veicināt jauninājums. Un tomēr uh, GMS e uh, un saistīto pakalpojumu veids nav skaidri definēts, tāpēc es gribētu ieteikt būt piene, piesardzīgiem par šo te noteikto brīvo pieeja datiem, kas ir noteikti likumdošanā brīva pieeja, tur ir jāņem vērā arī drošības aspekti attiecībā uz informācijas drošību, tātad, lai nodrošinātu uh, informācijas konfidencialitāti un lai būtu uh, noteikti noteikumi uz e, diena uh, informācijas apmaiņā. Runājot par atbildību un par kosmosa infrastruktūras operātoru lomu Šeit ir jāveido tāda laba uh, darbošanās schēma. Uh, Eiropas kosmosa aģentūra būtu pagaidu īpašnieks uh, šai infrastruktūrai, un pēc tam varētu notikt privatizācija. Paldies! Merci beaucoup, madame. Paldies, Valiānas kundze. Tā ir labāk, ja, ja es to tā izrunāju. Tagad Čičester kungs lūdzu. Thank you, Chairman. Um, I'd like... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es uh, gribētu pievienoties kolēģiem, kuri pateicās Glantes kungam par viņu ziņojumu. Un uh, tomēr es iebilstu, iebildīšu viņam vienā lietā vēlāk. Un gribētu arī izteikt dažus ieteikumus, kas cerams uzlabošu ziņojumu. Un uh, tāpēc es arī iesniegšu trīs vai četrus grozījumus. Pirmkārt, par informācijas dublēšanos. Man tiek teikts, ka varētu būt tā, ka jaunu datu vākšana varētu būt nevajadzīga, tāpēc, ka jau šādi dati pastāv. Un tāpēc vajadzētu būt pienākumam, cik vien iespējams, tātad šiem te GMS pakalpojumiem, uh, dienestiem izmantot eh, jau pieejamo informāciju. Ceru, ka tas eh, neko eh, sliktu nenodarīs, bet es domāju, ka šis punkts jau ir pieminēts komisijas priekšlikumā. Otrakārt, un mēs noteikti to varēsim detalizētāk apspriest, tad, kad būs iesniegti grozījumi. Bet uh, otrkārt, tad tika teikts, ka šis projekts nozīmē, ka būs vajadzīga sadarbība daudzām dažādām pusēm. Uh, Tātad šīm pusēm būs jāsadarbojas savā starpā. Priekšlikumā uh, ir runa par tādu partneru valdi, kur uh, būtu jābūt uh, iesaistīto pušu pārstāvjiem. Tas būtu noteikti apsverams punkts. Ir jānodrošina, lai pēc iespējas lielāka iesaiste un uh, plaša konsultēšanās notiktu. Treškārt, un šeit es iebildīšu referentam, tātad man ir atšķirīgs viedoklis, un es domāju, ka uh, Valiāns kundze arī par to runāja, tas ir par to te prī, tātad bezmaksas pieeju GMS pakalpojumiem, un es gribētu ieteikt, tātad šeit izpaust tādu kā iebildi, ņemot vērā, ka jau bija atsauce uz to, ka budžets nav pietiekams šiem te mērķiem Tātad uzreiz izslēgt uh, maksu par pakalpojumiem man šķiet nedaudz pāragri. Un ņemot vērā arī uh, to, ka tiek veidots pakalpojumu tirgus, neesmu pārliecināts, kā var veidot tirgu, ja kaut kas ir bez maksas. Varbūt, ka man nav taisnība, bet uh, Eh, varbūt, ka var eh, sākt to ar eh, tādu sistēmu, ka viss ir bez maksas un pēc tam it kā prasīt maksu, bet tad atkal varētu ņemt šo informāciju no iepriekšējiem avotiem. Nu, jā, man personīgi ir iebildums pret šo te aspektu un es gribētu ieteikt, lai mēs pārdomātu šo punktu. Es saprotu, ka Glāntas kungam šeit ir skaidra nostāja. Es vienkārši gribu ieteikt pārdomāt. Varbūt mēs varētu padebatēt vēlāk par šo jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji. Thanks. Paldies. Datīkons lūdzu. Merci, Paldies, priekšstādāji kungs, referenta kungs, dārgie kolēģi. Sākumā gribētu pateikties kolēģim Glantes kungam par ziņojumu projektu, ar kuru viņš mūs šodien iepazīstina. Jā, kā ēnu referenta tautas partijas vārdā teikšu, ka nav tādas uh, lielas kritikas par šo projektu, bet nu daži novērojumi par uh, reglamenta priekšlikumu un ziņojumu priekšlikumu. Tagad atgriežos pie otrā grozījuma, nu, proti par uh, to, lai nodrošinātu datu nepārtrauktību un lai pakalpojums varētu izmantot bez pārtraukumiem un ierobežojumiem. Tas ir nepieciešams, lai lietotāji varētu uzticēties uh, pakalpojumiem, bet es domāju, ka varētu doties vēl tālāk un uh, tekstā to um, ietvert, jo pat labi tas ir apsvērumos. Un tas nav tāda paša juridiska spēka, to vajadzētu pašā tekstā. Un uh, šī data tu nepārtrauktība nepieciešama kā princips. Tagad par uh, to, ko iepriekšējā runātāja teica. Nu, es mēģinu nekļūdīties uzvārdā, bet uh, pievērsīšos uh, finansējumam. Un par finansējumu runājot, kā arī pēdējo reizi, kad par šo jautājumu runājām, nu, tāda sārskatāmības trūkuma aspekts jāpiemina un uh, globālais aspekts. Es domāju, ka jā, ir tā, uh, ka finansējumam jābūt labāk organizētam, ir jābūt koherentākam, un lai šis finansējums būtu uh, efektīvs, uh, jābūt tā vienādai attieksmē pret visiem uh, pakalpojumiem. Jo nav vienāda pieeja novērojumiem jūrā, eh, jūras platībās un arī uh, uz sauszemes. 2013. gadā mēs uh, servisiem vajadzētu pakalpojumu sniedzējiem vajadzētu vienkārši zināt, kur viņi ir un kāda ir viņa nākotne. Tātad prioritāri būtu uh, šī finansējuma uh, godīga sadala starp šiem četriem pakalpojumu sniedzējiem. Un tagad par datu politiku. Kolēģi runāja par uh, šo. Uh, um, bezmaksas pieeju, nu, var runāt par bezmaksas, par maksāšanu, par pieeju datiem, bet, nu, pievērsīšos trešajam un divpadsmitajam. Tas ir jautājums par pieeju. Atgādināšu vēlreiz, bezmaksas vai ne bezmaksas, nu, tas ir cits aspekts, bet šī pieejamības jautājuma, uh, um, jautājumi, tie ir Eiropas Savienības uh, fiziskie. Uh, fiziskās personas, visas Eiropas Savienības dzīvojošās fiziskās un tajā reģistrētās juridiskās personas. Tātad mēs runājam par šo pieejamību. Šis princips manā skatījumā tā tomēr ir problēma. Un varētu domāt, ka, ka mēs pakalpojumiem jābūt par labu visiem pilsoņiem un arī uzņēmumiem. Un es domāju, ka tas arī ir otrs šis punkts, kas ir ļoti nozīmīgs. Uh, Nevajadzētu radīt, teiksim, ierobežojumus, jo tas atspogļosies uz finansējumu. Tagad datu jātājums. Astotais grozījums nepieciešamība, lai šie dati būtu pēc iespējas tādi integrēti un pilnīgi. Jautājums par šo datu certifikāciju ir nozīmīgs. Uh, ir nepieciešama šī certifikācija datiem, lai novērstu jebkādu manipulāciju no ārpuses attiecībā uz šiem datiem. Un jābūt arī risinājumam, kā uh, rīkoties strīdīgos jautājumos, uh, un lai novērstu, teiksim, ekoloģiskas katastrofas. Tagad jautājums par pārvaldību. Šeit arī nav tādas īpašas skaidrības. Mēs runājam par labu pārvaldību un ka to tas ir absolūti nepieciešams īstenot, lai programma būs veicība un labākais koordinācijas mehānisms. Uh, nav tikai ekskluzīvs starp dalībvalstīm un Eiropas Savienību, bet nu jāatrod tāds risinājuma veids, jo komisija savā paziņojumā 12. novembrī runāja par valdes izveidu partneru starpā. Ir žēl, ka nu, tas neatspo, neatspoguļojas ziņojuma tekstā, jo šeit tiek runāts par tikai ELGMES komiteju. Bet, nu, mums jāpievērš tādiem specifiskiem jautājumiem, finanšu jautājumiem. Uh, jo vajadzētu uh, garantēt koherenci starp dažādajiem iesaistītajiem uh, partneriem, un šāda valda manā skatījumā ir nepieciešama. Vēl atgādināšu finansējumu jautājumā, mēs nerunājam tikai par finansējumu, bet uh, ir nozīmīgi, lai arī infrastruktūra tika pārvaldīta. Jūs zinat, ka dalībvalsts pārvalda infrastruktūru un Eiropas Savienība to arī dara. Varbūt, ka būtu nozīmīgi, lai šajā komitejā vai valdē, partneru valdē būtu gan aspekts par budžetu, gan arī par infrastruktūru un materiālu. Nu, tie ir tādi pāris eh, komentāri, ko es gribēju izteikt, eh, izlasot šo mm, ziņojumu projektu. Es domāju, ka mums ir ļoti lielas iespējas ar šo programmu. Mums nevajadzētu mūs pašus ierobežot eh, mūsu iespējās. Paldies! Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Tātad pirmkārt gribētu pateikties Glantas kungam par labo darbu, un ja jūs mani neredzējāt procesā, Glantas kungs, nevis tāpēc, ka es, es nevērtēju augstu jūsu darbu, bet tāpēc, ka jūs labi strādājat, tāpēc es atvainojos, ka es vairāk neiesaistījos. Divas lietas. Pirmkārt, atsaucoties to, ko Datīkons tikko teica par pieeju, un lai būtu pieeja Eiropiešiem un arī citiem, balsoties uz apusējības principu. Un es domāju, ka tas ir ļoti būtiski, jo šis ir milzīgs pasākums un eh, nav nekādas iespējas, ka varētu būt globāls nosagums uh, Uh, novērošanas uh, jomā. Un ja visas iesaistītās puses nedarīs to, kas tām jādara, piemēram, Indija, Ķīna, Krievija, ASV, uh, ja tās izdarīs savu darba daļu, tad mēs varam prasīt viņiem pieeju un dot viņiem pieeju, bet šim te apusējības principam ir jābūt ļoti svarīgam. Uh, vismaz ar valstīm vai institūcijām, kas eh, var atļauties īstenot šādu pašu veidu programmas. Tātad Eiropa nevar būt eh, vienīgais dalībnieks, kas eh, visu darīs un citi to tikai izmantos. No otras puses piekrītu jums, ka kaut kādas trešās valsts, un šeit mēs varam domāt par jaunatīstības valstīm, tām vajadzētu, tām varētu būt vajadzība piekļūt šiem datiem, bet tā ir cita situācija. Tātad mums vajadzētu nošķirt attīstītās valstis un mazāk attīstītās valstis, un šeit mēs varētu padomāt par kaut kādu grozījumu šajā virzienā. Atbalstu to, ko Čēls tikko, tikko teica par brīvu pieeju, par bezmaksas pieeju. Šī būs uh, Uh, liela, uh, dārga programma, un nevar mēs, ne, mēs nevaram to vienkārši kaut kad apturēt. Un uh, tāpēc viņam piekrītu. Un no ekona puses gribu teikt, ka mēs zinām, kādas izējas stratēģijas mums būs jāizteno saistībā ar finansēm. Es tiešām piekrītu jums, Čāls, ka mēs atsakāmies jau no paša sākuma no iespējama ienākuma avota. Un šeit es satraucos ne tik daudz par uh, to, ka šie te gala lietotāji, kas uh, lietos bez maksas uh, arī bezpēļņas mērķiem šos datus, un es domāju, ka viņiem būtu jābūt bezmaksas pieejai, bet es šeit domāju vairāk par uzņēmumiem, kas šos datus izmantos savā uzņēmē darbībā un uh, balstoties uz šiem datiem strādās un pelnīs naudu, tad es domāju, ka šeit eh, Eiropas Savienībai būtu jābūt spējīgai iekasēt kaut ko eh, kā nodevu no šīs te radītās vērtības, jo mēs taču veidojam šo te infrastruktūru. Tātad to uzreiz izslēgt. Tas varētu apdraudēt galu galā šo programmu, jo kaut kādā brīdī varbūt dalība valstis uh, pateiks, mēs gribam turpināt, bet mēs vairs to nevaram atļauties un nebūtu tad cita finansējuma avota kā tikai uh, publiskie līdzekļi. Un es piekrītu uh, un es varētu jums, ar jums kopā izveidot šo grozījumu. Paldies. Vēberkungs, lūdzu. <coughs> Es pavisam īsi gribētu par šo bezmaksas pieeju runāt datiem. Es jau runāju ar Dati kundzu uh, pirms sēdes, un es domāju, ka par šo jautājumu ir dažādi viedokļi. Es piekrītu Glandes kunga uh, versijai par šo jautājumu. Viņš piedāvā, lai pakalpojumi būtu brīvi pieejami visiem uh, pilsoņiem un uzņēmumiem Eiropas Savienībā, lai uh, atļautu attīstīties jūras transportam, piemēram, un arī uzņēmumiem, kas strādā šajā sektorā. Un šādā izpratnē es uh, vienkārši gribētu tādu piemēru sniegt par to, kas nesen ASV notika. Tur ir tāds satelīts ANSAT, jūs to zinat, tas ir septītais izdevums, ja, un šis uh, satelīts, uh, tam ir ne tikai tāda ievērojama uh, arhīvu, jo šī ansata programma ir apmēram 40 gadi jau spēkā, bet pieeja bija par maksu. Un tas bija arī ļoti labs, teiksim, tāds tirgus sektors salīdzinot ar citiem. Bet tā kā pakalpojumi ir maksas, tad vidēji bija 20 tūkstošu apmeklējumu un uh, iepirkumu uh, gadā. No tā brīža, kopš uh, šis uh, ir uh, bezmaksas, ir 200 tūkstoši uh, mēnesī. Nu, redziet, kas rada tirgu vai to attīsta. Un ja mēs gribam ne tikai radīt šo tirgu, bet arī veicināt inovācijas, tad ir nepieciešami līdzīgi rezultāti. Sāksim, uh, kā mēs varam, teiksim, uh, uzlikt nodokļu par ekonomiskām aktivitātēm, kādas nav. Bet ja mēs radām kaut ko tādu, kas varbūt tiks ārkārtīgi, teiksim, labi izmantots, tad tas varēs pats attīstīties un pats dzīvot. Paldies! Paldies, Čēlis, gribēju kaut ko izteikt. Yes, much, Jim. Jā, paldies, priekšsēdētājs. Es tikai gribēju pateikties kolēģei par uh, viņa uzstāšanos un tā tad uh, šeit būtu jāatšķir no vienas puses uh, pilna pieeja un no otras puses bezmaksas pieeja, jo es pieņem, ka ir jābūt pieeja datiem, bet es domāju, ka nebūtu uh, saprātīgi izslēgt uh, iespēju, ka varētu būt uh, maksas par šiem datiem. Tātad padomājiet par šo atšķirību. Paldies. Paldies, vai komisija vēlas ko teikt? Jā, yeah. okay, please. Jā, lūdzu. Un, merci beaucoup, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Nu, pavisam ātri. Sākumā pateikšos uh, uh, jūsu komitejai par izrādīto interesi par uh, GMES. Un uh, šī uh, datu nepārtrauktības un pieejamības principa pielietošana bija tā, kā mēs attīstījām šo uh, GMES ideju. Uh, Un arī šīs sekas, kas ir saistīts ar datu nepārtrauktības nodrošināšanu un arī ar pakalpojumu izmantošanu bez pārtraukumiem un ierobežošanas. Tas stabilizēt tehnisko kompetenci Eiropā un tam ir nepieciešams finansējums. Tādēļ vēlējos vērst jūsu komitejas uzmanību uz 28. oktobra komisijas dokumentu. Tas koncentrē uzmanību uz uh, infrastruktūras jautājumu kosmosā. Tie ir jautājumi, kas tika šeit uh, uzsvērdi un uh, tie lēmumi, kas jāpieņem līdz 2011. gadam, lai šī programma tiktu pārvaldīta profesionāli, lai varētu jau prognozēt nākotnes uh, uh, darbības un arī šādi novērtēt iespējamās izmaksas. Paldies! Priekšsētais kungs, priekšsētais Glantis kungs, vai jūs vēlties vēl kaut ko pateikt, pat turpināt, vai ir jau viss pateikts? Glantis kungs, paldies! Viss tas, par ko tika runāts, nosaka to, ka visdrīzāk būs uh, šādi tādi grozījumi, mm, datu dubultošana vai datu uh, apkopošana. Es domāju, ka mēs uh, varam vēl divpusē runāt, un es domāju, ka mums nevajadzētu riteni vēl spēt divreiz uh, uh, veidot un atklāt. Nezinu, kā visās valstīs tas ir atrisināts. Uh, manā dzimtenē ir tāda federālā pārvalde eksportam, kur šādi eksporta dati tiek pārvaldīti un satelītu arī izvešanas jautājumi tiek risināti. Un, uh, Dažreiz ir tādas eh, ierād, iekārtas, kas ir, nu, teiksim, tādas ļoti drošības jautājumos jūtīgas un nevajadzētu tās, piemēram, zirānu sūtīt vai tā tālāk. Nu, tas ir tāds jautājums. Vēl par finansēm. Es domāju, ka sapratu pareizi, mēs varam runāt par to. Mēs gribam, lai šis jautājums eh, būtu plaši ieviesies, plaši izplatīts tirgu, lai uzņēmumi tiktu radīti, strādātu, un tad nākotnē mēs varam diskutēt par to, vai šī sistēma tiktu privatizēta un dati. Uh, tiktu piedāvāti par maksu. Bet nu sākumā šī uh, ideja, ka mēs vēlamies šo plašo izplatību tirgu, par to mēs varam runāt. Tagad nākošais jautājums par pieejamību un apusējību. Uh, Par to jau runājām pirmajā diskusiju uh, raundā. Idejas ir dažādas un, protams, ka ir šis globālās informācijas sistēmas princips, vēlamies iesaistīties tajā. Paldies par idejām, domāju, ka grozījumi būs interesanti, pats arī pāris sagatavošu un domāju, ka nu, drīz pēc noteiktā termiņa mums jātieks un vajadzētu par to diskutēt un uh, gribētu zināt, kāda būs arī budžeta komitejas. Uh, vērtējuma atspoguļojums. Un uh, paldies! Paldies! Tātad grozījuma iesniegšanas termiņš, kā jau nolēms, 10. decembris 12.00, ja piekrītat. Labi, tad tā tas arī ir nolēms. Tagad 8. vecais punkts darba kārtībā - pētījuma uh, prezentācija par Eiropas pētniecības telpas pārvaldības aspektiem. Un došu vārdu Leonam Cerāno. Viņš ir direktora vietnieks, viņš mums stādīs priekšā šo uh, ziņojumu, uh, cerams, īsā veidā. Un um, uh, cerams, ka viņš uh, varēs arī atbildēt uz mūsu jautājumiem un cerams, ka jūs uzdosiet īsus jautājumus. Tātad jums vārds, paldies, mūs tiešām interesē, ko jūs mums stāstīties. Uh, Labdien, man ir prieks šeit uzstāties, un es mēģināšu e, pasniegt jums tādu kopsavilkumu no e, šīs atskaitas. Tātad e, atskaita ir par Eiropas pētniecības zonas vērtēšanu un par pārvaldības aspektiem. Vispirms Tad mēs mēģinājām saprast, kā notiek šīs pētniecības zonas veidošanās process, ne tikai runājot par pētījumiem, bet arī tikai par uh, zināšanas politiku. Ne tikai pētījuma politika ir svarīga, bet arī tā saucamais zināšana trīstūris - pētījumi, izglītība un inovācijas tad ir jāpievērš uzmanība arī eh, tām iniciatīvām, kas ir izveidotas atbilstoši 169. Eh, un 171. pantam, bet mēs apskatām arī citas iniciatīvas, kas būtu svarīgas eh, tālākā nākotnē un kas varētu papildināt pašreizējās iniciatīvas. Pirmkārt, mēs saprotam, ka tātad runājot par Eiropas pētniecības zonu, mēs runājam ne tikai par kopienas līmeņa, bet arī par dalību valstu līmeņa iniciatīvām atbilstoši Lisabonas stratēģijai. Šeit ir parādīts, kā Lisabonas stratēģija pat par sevi plašāka nekā pētniecības zona. Uh, un ka šajā pētniecības zonā ir iniciatīvas gan no dalību valstīm, gan no Eiropas komisijas. Tas nozīmē, ka daži iniciatīvu ieviešana nav tikai mehānisms, ko ievieš institūcijas, bet arī dalību valstu loma ir ļoti svarīga gan ar finansējumu, jo iniciatīvās arī piedalās šīs dalību valstis, tad mēs arī mēģinām saprast, kas ir jāņem vērā, lai salīdzinātu eh, šo pārvaldību dažādām iniciatīvām. Mēs esam noteikuši vairākus faktorus, kas eh, ietekmē pārvaldību, kāda mums pašlaik ir ja mēs salīdzinām dažādas pētniecības iniciatīvas, tās ir atšķirīgas atkarībā no eh, to, to īpašībām. Atvērtība ir ļoti svarīga, jo tas ir mehānisms, kas dod mums eh, iespēju ņemt vērā dalībnieku intereses un dot viņiem iespēju pievienoties iniciatīvai sākumā vai vēlāk. Tālāk lēmumu pieņemšanai jābūt ir pārskatāmai, tas arī ir ļoti svarīgi. Tātad, un kā ir tiek saprasta šī pār, pārskatāmība gan noteikumos, gan arī praksē, uh, tad ir jāpanāk interešu līdzsvars starp dalību valstīm un dalībniekiem. Ir ļoti svarīgi pieņemt uh, lēmumus par šīm iniciatīvām. Tā tad ir jābūt efektivitātei un ražīgumam. Dažos gadījumos iniciatīvām ir ļoti ilgi termiņi un arī eh, tad ir šie mērķi jāizvērtē, varbūt, ja ne reiz gadā, tad vismaz kaut kādos laika periodos, un tad tie ir eh, jāsalīdzina ar dalībnieku interesēm. Tālāk eh, arī ir jābūt eh, atskaitēm par šo procesu. Tātad šīm iniciatīvām ir jābūt rezultātiem, un sabiedrībai ir arī jābūt iespēja reaģēt uz šo iniciatīvu attīstību. Arī laiks ir ļoti svarīgs, jo arī no laika un termiņiem ir atkarīgas sadarbības starp dažādām iniciatīvām un dažādām dalību valstīm. Daudzos gadījumos nebija saskaņas eh, dažādu iniciatīvu sākšanā Un beidzot, arī startautisks raksturs eh, šīm iniciatīvām un arī iespēja trešajām valstīm ārpus Eiropas eh, piedalīties eh, kādā konkrētā iniciatīvā, lai šī pētniecības zona būtu atvērta arī pārējai pasaulē. Un arī tādā veidā ir jāpārvalda. Tagad es mēģināšu jums eh, parādīt dažus no vispārīgiem rezultātiem un ieteikumiem, kas ir minēti ziņojumā. Pirmkārt, eh, pētniecības zona attīstās un eh, tā var arī mainīt pētniecības un inovāciju politiku gan kopienas, gan dalību valstu līmenī. Uh, un tad dalību valstis var veidot pašu savu politiku. Otrais eh, ir šis programmā minētais eh, it kā šķietam stabilais scenārijs, eh, kurš attīstās par bagātāku un sarežģītāku scenāriju, kur nevar būt tādas standarta lomas pārvaldībā, un šeit mēs mēģinām uh, veidot eh, jaunas eh, pārvaldības formas eh, dažādām iniciatīvām. Un sekas ir tādas, kā ir lielas izmaksas jaunu instrumentu ieviešanā un arī jaunu iniciatīvu veidošana ir gan ļoti dārga, gan arī prasa laiku. Uh, un vajadzētu apsvērt iespēju samazināt šīs izmaksas. Mēs gribētu redzēt ar vienu vairāk iniciatīvu pēc tam, kad uh, šī pārvaldība tiks uh, pārskatīta. Mēs uh, saprotam, kā pārvaldība var atrisināt daudzas no tām problēmām, kādas pašlaik ir, jo ir jāsaskatīt jāskaņo gan eh, šīs esošās iniciatīvas, gan arī jānodrošina, lai tās būtu ātri īstenojams un lai nebūtu kavēšanās. Pašlaik eh, šajā mēnesī mēs eh, pārskatījām arī, cik ātri ir iespējams sākt šīs iniciatīvas bet uh, sekas no šīs elastīgās pieejas ir tādas, ka mums būs ļoti dažādas pārvaldības metodes. Un varbūt eh, nākotnē tās būs vēl dažādākas, eh, ja eh, tiks pieņemtas jaunas iniciatīvas. Un tad mēs mēģināsim vēl vairāk dažādot šo pārvaldību, kas nozīmē, ka interešu grupām būs sarežģīts eh, darbs sevišķi eh, sabiedriskam un privātajam iestādēm, kas piedalās šajā procesā. Dažādām iniciatīvām ir dažāds eh, pārvaldības veids, un tā tad ir grūti atrast kaut kādu kopīgu struktūru. Svarīgi ir arī ka ir eh, jāpieņem eh, dalību valstu procedūras Eiropas kontekstā, un šim jautājumam ir jāpievērš daudz vairāk uzmanības nekā tagad. Daudzos gadījumos dalību valstu piedalīšanās iniciatīvās eh, ir dažādas, tātad ir ļoti daudz atšķirību starp dalībniekiem vienā konkrētā iniciatīvā. Tātad mēs esam mēģinājuši izstrādāt ieteikumus, kas varētu būt noderīgi, lai pātrinātu Eiropas pērniecības zonas veidošanos. Un tātad arī dalību valstīm ir vajadzīgs pārstādāt savu likumdošanu. Es eh, šeit eh, minēšu dažus gadījumus, kas ir jādara. Tātad dažas ieteikums ir jāpārskata un jāpātrina procesu dalību valstu līmenī un dažreiz arī dalību valstu lēmumu pieņemšanā ir dažāds atvērtības līmenis. Un e, tas arī ietekmē dalību valstu iespējas piedalīšanos iniciatīvās. Tas pats arī notiek attiecībā uz resursu piešķiršanu. Tātad eh, iniciatīvu sākšana būtu jāsaskaņo starp dažādām valstīm. Ir svarīgi arī eh, radīt kaut kādus standārtus, piemēram, naudu seko cilvēkiem, lai varētu eh, ieviest šīs iniciatīvas Es zinu, ka dažās dalību valstīs eh, ir ļoti liels šaubas par šo jautājumu, bet ir svarīgi, lai būtu eh, viendabīgs mehānisms nākotnē. Tāpat ir svarīgi arī veicināt ierēģu mobilitāti uz eh, nenoteiktu laiku. Ir tātad grūtības pašreiz uh, un būtu jāizvairās no fragmentācijas Eiropas pētījuma struktūrā. Mēs arī uzskatām, ka būtu liederīgi analizēt iespēju apsvērt šo zināšanu politiku uz vispārīgāka pamata, saskaņojot izglītību un pētījumus un inovācijas. Tā tad vajadzētu veidot konsultātīvas iestādes, kurām būtu stabila struktūra un kas varētu veicināt šo diskusiju gan padomes, gan līmenī, gan arī parlamentā un varbūt pat komisijas eh, iekšpusē, lai institūcijas varētu apskatīt šo Eiropas pētniecības zonu un zināšanu politiku citādā veidā nekā šodien. Tad nākamais ieteikums, lai veicinātu eh, sabiedrisko un privāto interešu grupu dalību iniciatīvos. Dažos gadījumos eh, ir grūti piedalīties eh, bezpēļņas eh, organizācijām ārpus Eiropas, un tad varbūt tām ir jāuzņemas svarīgāka loma nākotnē. Tas pats notiek arī, ja mēs apskatām, kādu finansējumu dalībnieki var saņemt, ja to salīdzina ar iespēju vispārīgajā programmā. Es zinu, ka dažos gadījumos būtu jāmaina dalības noteikumi, eh, bet uh, ļoti liela atšķirība finansējumā rada problēmas, ja ir jāsaskaņo rīcība dalību valstu un savienības līmenī. Ir arī svarīgi izveidot kopīgas noteikumus un apsvērt iespēju uh, tos attiecināt uz uh, šim Eiropas uh, zināšanu pētījumu zonas iniciatīvām, lai nebūtu viss jāsāk no nulles. Tad nākamais, eh, kā iesaistīt eh, partners organizācijas ārpus Eiropas. Eh, Eiropas pētījuma zona ir jāatver pārējai pasaulē, tātad paplašinot ārpus Eiropas organizāciju lomu lēmumu pieņemšanā un arī vienkāršot eh, šo globālo iniciatīvu apstiprināšanas procesu. Tas ir svarīgi, ņemot vērā, ka nākotnē būs vairāk šādu globālu iniciatīvu, kur piedalīsies eh, arī grupas, interešu grupas ārpus Eiropas. Tad ir vairāk ieteikumi par iniciatīvām pēc 169. un 171. punkta. Es tikai gribētu uzsvērt dažas, uh, ka tā tad ir svarīgi pārdomāt veidu, kādā tiek uh, apspriests un apskatīts šis lēmumu pieņemšanas process, lēmumu pieņemšana un izskatīšana ir jāpātrina. Uh, lai nodrošinātu visu iesaistīto grupu aktīvu lomu. Un ir arī jāuzlabo iestādes, kas eh, pieņem lēmumus un dod padomus, lai būtu ņemta vērā arī kādu veidu iniciatīvu mēs gribam ieviest eh, nākotnē un būtu iespēja, jābūt iespējām apspriest šīs iniciatīvas tas būtu papildinājums pie tās svarīgās lomas, kas tagad ir Eiropas komisijai. Ir svarīgi arī atļaut eh, mainīt struktūras eh, pēc tam, kad iniciatīvas ir pieņemtas. Ja mēs apskatām iniciatīvas ļoti ilgā laikā, piemēram, septiņi, astoņi vai desmit gadi, uh, šajā ilgajā laikā daudz kas var notikt, un tad ir eh, pārvaldībai ir jābūt pietiekoši elastīgai, eh, lai varētu piemēroties eh, pārmaiņām. Un arī ir jāveicina dažādu iestāžu piedalīšanās iniciatīvās, varbūt iespējams dažādos līmeņos. Tāpat tiek apskatīts eh, mehānisms, kas nodrošina pārskatāmību un vienādas iespējas eh, finansējumu saņemšanā. Dažos gadījumos ir ierobežojumi pieejai finansēšanā, un eh, daudzos gadījumos ir ierobežotas grupas, kas var piedalīties, un pārējiem šis process ir grūtāks Tā tad ir jānodrošina iespēja visiem piedalīties ar vienādiem noteikumiem. Un beidzot, ir apskatīti arī daži specifiski ieteikumi par iniciatīvām, kas eh, ir minēts eh, programmā, piemēram, Eranet. Šeit ir apskatīti rakstīti šie ieteikumi ne, tik, ne tāpēc, ka mēs gribam apspriest šo RADET mehānismu, bet eh, dažos gadījumos bija mm, pārējais process uz jauna tīpa eh, programmām, un nākotnē RADET ir jākļūst eh, pārskatāmākam lai iniciatīvas būtu veiksmīgākas to mēs arī iesakām ņemt vērā. Pēc eh, tam tātad es negribētu šeit runāt daudz par detaļām, ir vairāk ieteikumu 169. un 171. pantam, bet šajos divos gadījumos eh, svarīgākais ir eh, tas, ka mēs iesakām pārdomāt par kopīgiem pārvaldības noteikumiem visos gadījumos divu uh, iemeslu dēļ. Pirmkārt, ja ir vienots, uh, vienot noteikumi un uh, iespēja piemēroties apstākļiem dažos gadījumos, tad šie noteikumi var arī uzlabot apstiprināšanu un ieviešanu, un dalībniekiem arī tas ir svarīgi, jo, ja viņi piedalās eh, vēl jaunās iniciatīvās, tad viņi atklāja, ka ir jau tie paši noteikumi spēkā, kas viņiem ir zināmi. Tas pats attiecas arī uz iniciatīvām atbilstoši 171. pantam. Arī mēs apskatām dažas kopīgo tehnoloģisko iniciatīvu īpašības Piemēram, mēs apskatām, kā uzlabot mazo un vidējo uzņēmumu piedalīšanos ar vienādiem noteikumiem, ar to pašu mehānismu, kas e, jau ir paredzēts e, pamat programmā. Un mēs varētu veicināt eh, mazo un vidējo uzņēmumu piedalīšanos ne tikai pamata programmā, kas jau notiek, bet arī dažādās iniciatīvās. Un eh, ir eh, svarīgi, kā šie noteikumi būtu arī svarīgi, lai uzlabotu jaunu infrastruktūras veidošanu, uh, ir svarīgi arī domāt par mehānismu, kas veicinātu nacionālo un daudz nacionālo pētījumu eiropeizāciju. Lai veidot šos pētījumus Eiropas līmenī, tas pats varētu notikt arī ar citiem elementiem, kas palīdz eh, pētījumu infrastruktūrai labāk pildīt savu uzdevumu. Būtu arī jāapsver pētījumu infrastruktūras eh, loma jauno speciālistu sagatavošanā un eh, arī uzlabo, jāuzlabo tehniskais atbalsts lēmumu pieņemšanā. Tad arī izglītības loma ir svarīga Un beidzot, ir arī ņemtas vērā citas iniciatīvas, piemēram, zināšanu un inovāciju grupas. Un nākamajā gadā tās tiks ieviestas. Tātad eh, tās varētu palīdzēt veicināt zināšanu politiku Eiropā, apvienojot augstāko izglītību, inovācijas un pētniecību vienā sistēmā. Un eh, būtu arī jāapsver, ka ir jābūt skaidrām tēmām, pie, kuriem, pie, pie kurām strādā šie pētījumi. Tātad eh, Beidzot, dažas piezīmes kopsavilkumam. Mēs uzskatām, ka efektīva pārvaldība būs eh, pamatā veiksmīgiem pētījumiem. Un eh, arī interešu grupām ir jāzina, kā tiks ieviesta šīs iniciatīvas un kādas būs eh, pārvaldības mehānisms kopīgie noteikumi ir īpaši eh, vērtīgi, lai pātrinātu un veicinātu iniciatīvas. Tā tad vajadzētu būt vienotiem noteikumiem nākotnē. Tiks veidotas eh, privātās un sabiedriskās partnerattiecības. Un eh, šeit vēl ir jānoskaidro, kāda būtu labākā pārvaldība šīm partneru attiecībām. Un beidzot, eh, starptautiskā līmenī eh, arī ņemot vērā, ka atvērtība pārējai pasaulē ir svarīgāka, ir jāveicina starpvaldību vienošanās, kas notiktu vieglāk un ātrāk, lai Eiropas Savienība kļūtu aktīvāka pasaules līmenī, un iniciatīvās būtu jāpiedalās arī uh, iestādēm, kas ir ārpus Eiropas. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Paldies, profesor kungs, par šo uzrunu un par informāciju par šo ziņojumu, kur mēs varam mierīgi vēl izlasīt. Ir daži pieteikušies runāt, laikam ir jautājumi. Trīs, ja nav vēl vairāk pieteikušies. Un tad slēdz runātājs sarakstu. Cukalas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Gribētu pateikties mūsu viesim par šo te lielisko uh, dokumentu. Un man jāsaka, ka es tiešām augsti novērtoju uh, pētniecības un tehnoloģiju tēmas, kas tiek iekļautas šīs komitejas sēdēm. Paldies priekšsādātājiem, ka mēs par šiem jautājumiem varam runāt. Šajā ziņojumā ir runa par problēmām, kādas tiek novērotas Lisabonas stratēģijas ieviešanā, un tas tiek saukts par kvantitatīviem mērķiem. Es domāju, ka tas pārāk zem novērtē reālo situāciju Tas ir tāds uh, aptuvens veids, kā pievērsties pētniecībai, un tas notiek arī šajā komitejā, diemžēl. Un tomēr uh, te tiek uzsvērta arī iniciatīva sarežģītība ēra ietvaros, un ir dažādu, uh, dažādu organizāciju un ietvaru virkne, un izskatās, ka mēs pārējām uz aizvien sarežģītāku sistēmu, runājot par pārvaldību un finansējumu pētniecības jomā. Un tas, protams, nāk par sliktu uh, efektivitātei. Mēs šobrīd eksperimentējam ar finansēm. Tā vietā, lai īstenotu politiku, mēs pētām mūsu politiku un nevis īstenojam pētniecības politiku. Tātad uh, tie, kas eh, nacionālā un Eiropas līmenī eh, ievieš pētniecības politiku, tur ir tā problēma. Mums ir labas prakses piemēri, veiksmīgi piemēri Eiropā un arī citur pasaulē. Minēšu kaut vai eh, Lielbritānijas piemēru. Kopš ir izveidots pētniecības uh, iz, izvērtēšanas eh, mehānisms un eh, Sainsbury politika ieviest, mēs esam redzējuši tiešām ļoti pozitīvus rezultātus gan zinātnes rezultātos, eh, gan uh, uh, ietaupījumos, apjomu ietaupījumos, runājot par uh, tēriņiem šajā jomā. Atgādināšu, ka 12 labākās pasaules universitātes sešas to skaitā ir Lielbritānijas universitātes un 200 uh, uh, universitātēs 32 ir uh, Eiropas un 16 no tām savukārt ir Lielbritānijas. Tātad šeit ir lieliski uh, piemēri, kā var īstenot pētniecības politiku. Šis ziņojums dod, protams, ļoti labus ieteikumus, kādus pasākumus varētu veikt un pieņemt, lai attīstītu šo te pētniecības jomu, bet es nedomāju, ka ar to pietiks ilgtermiņā. Ja mēs raugāmies uz šiem te diviem dokumentiem, pirmkārt Eiropas parlamenta dokuments, kas atsaucas uz uh, administrācijas jautājumiem, un Eiropas komisijas uh, dokuments, uh, kurā kura nosaukums ir eh, efektīvāka pētniecība 2008. un 2009. gadā. Jūs redzat, ka šie te uh, svarīgie jautājumi, kas iekļaujas Lisabonas stratēģijā, ka tas viss ir uh, pausts ļoti uh, maigā veidā, bet tas viss ir negatīvs, piemēram. Jautājums, kāda ir situācija universitātēs Eiropā, salīdzinot ar to pētījumu rezultātiem? Atbilde ir tāda, ka mums nav pietiekami daudz publikāciju, vai mums ir daudz starptautisko patentu. Nē, Mums nav arī uh, universitāšu izvērtēšanas sistēma tāda efektīva, uz kur varētu paļauties. Tātad, priekšsādātāja kungs, es būtu ļoti pateicīgs, ja Lisabonas stratēģija un uh, politika, kādu īstenosim līdz 2020. gadam, varētu uh, tikt papētīts eh, īpašā pētījumā, raugoties eh, ar, salīdzinot to ar pārējo pasauli. Ja Brīts valstis 2025. Eh, gadā apsteigs mūs zinātnes un pētniecības jomā, tad es gribētu zināt, kāda būs mūsu politika. Ir tiešām arī žēl, ka mēs neizlasījām šodien Marimoga Kavajo ziņojumu, jo uh, Tur ir noteikti pirmo reizi būtiskākie jautājumi, un tā ir izcilība. Priekšsēdētājs pārtrauc uh, runātāju. Jā, es redzu, ka jūs uh, gribat, lai es pārtrauc runāt, un tad es arī pārtraukšu runāt. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Apsveicu šī pētījuma uh, autorus. Vispārīgi piekrītu šiem ieteikumiem. Jūs galvenokārt esat analizējuši pastāvošos instrumentus, bet es domāju, lai veidotu atvērtu un konkurētspējīgu pētniecības telpu Eiropā, ir jāiet tālāk un jāizmanto pilnīgi jauni instrumenti. Ziņojums, kur tikko minēja mūsu kolēģis, uh, To es sastādīju un eh, Rama Marimo kungs. Un balstoties uz mūsu pieredzi, kad mēs bijām atbildīgi par pētniecību, es biju Portugālē un viņš no, bija Spānijā atbildīgs par pētniecību. Un pēc tam mēs sadastādījām šo ziņojumu Potočnika kungam, jo mēs centāmies veidot eh, biotehnoloģijās un nanotehnoloģijā kopīgu pētniecības telpu. Uh, un uh, mēs saskarāmies ar dažādiem šķēršļiem, barjerām. Tātad mēs uzskatām, ka vispirms ir jāveido uzticēšanās kultūra, kas arī ir minēts dokumentā, un uh, mums ir skaidri jānodara uh, izcilība, um, un uh, mums ir uh, tas jāpatur prātā, runājot par mērķiem. Un mums ir jāskatās, kādus papildu instrumentus varētu izmantot, lai finansētu izcilību. Lai mums būtu finansējums izcilībai visā Eiropai un lai uh, pārtrauktu fragmentāciju, mēs esam pētījuši uh, pētniecības padomu. Es domāju, ka tas ir labs starts. Uh, visai uh, tādai šādai jaunai programmai, kas veicinās izcilību Eiropā. And... Ir jāfinansē uh, dalību valstīs uh, un reģionos, un ir jāizveido uh, izvērtējums visā Eiropā. Sākumā var uh, izvērtējumu veikt visā Eiropā, un pēc tam atgriezties pie nacionāliem un reģionāliem budžetiem. Lai kāds reģions nefinansētu no sava budžeta citus reģionus, kas nav tik attīstīti, bet vismaz izvērtējums tiks iz, izvērtēts, uh, veikts tātad visā Eiropā Un ja jūs būsiet eh, pirmais vai otrais šajā te rāņģējumā, tad jūs būsiet nevis savā reģionā pirmais vai otrais, bet gan Eiropā. Tādējādi jūs būsiet eh, izcelības eh, jomā un visi jūs pazīs Eiropā. Tātad šis ir labs instruments, ar kuru sākt. Un tas varētu būt daudz mazāk birokrātisks, ja to salīdzina ar 169. pāntu kur ir tie paši mērķi. Ir vēl viens veids, tātad uh, vienkāršot 169. pāntu, un varbūt var darīt to uh, paralēli, bet šīs uh, paneiropas aģentūras varētu vienkārši sākt ar šo te izvērtējumu visā Eiropā, lai novērstu fragmentāciju. Paldies, tikau kundze. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim pentru prezentarea. Priekšsēdētāja kungs, es gribētu teikt paldies par šo prezentāciju un tāpat kā kolēģi. Es uh, gribu uzsvērt to, ka pētniecības uh, projekti ir parasti saistīti ar smagu uh, birokrātisko procedūru, un daudz uzņēmumu praktiski nav vairs uh, nejūtas droši, ka varētu iesaistīties vispār šādās uh, iniciatīvās. Un es gribētu uh, izmantot iespēju un uzdot jums uh, jautājumu, cik procentu uh, pētījumu ir konkretizējušies uzņēmumos? Jā, skaidrs pētījumi, tās ir jaunas idejas. Vienmēr tiek runāts par ko, uh, idejām, kas pēc tam um, atspogļojas kādā projektā, kas iekaro tirgu. Bet es domāju, ka mums ir vairāk jāiegulda uh, pielietojamajā zinātnē. Mums jāvirzas uz priekšu. Zinot to, ka daudzus fondus izmanto pētniecībai, būtu labi, ja mēs varētu šo tieši pielietojumās eh, zinātnes jomu īpaši veicināt. Un nākošais jautājums, kādēļ liela daļa a, eh, projekta nav konkretizējušies? Kādi ir eh, iemesli? Nav pietiekam daudz humānu resursu, finansējumu, ieviešanas praksē. A, iespēju, varbūt, ka tā kavēšanās ir pārāk liela bijuši. Kādi tad ir bijuši tie trūkumi, kādēļ nav šie pētniecības projekti realizēti? Diemžēl MVU maz ir iesaistījušies šajos iniciatīvās eh, kopējās pētniecības jomā. Un es to saku tādēļ, ka MVU ir sarežģīti eh, rast līdz finansējuma līdzekļus. Piemēram, mazs vai neliels eh, uzņēmums tam jāizdzīvo, un lai jāizdzīvotu tirgu, tas labākos cilvēku resursus vai uh, investē īstermiņu projektos. Um, tātad finanšu ziņā viņi praktiski nevar veidot tādas strateģiskas komandas, kas varētu veidot ilgtermiņa uh, plānus, kas kādu dienu būtu veiksmīgi. Un bez tam banku sistēma nedod pietiekam daudz uh, finanšu uh, šiem pētniecības projektiem. Mums ir jātīsta tāds uh, finansējuma modelis, uh, ka banka atbalstītu uh, pētniecības projektu, ko ir atbalstījusi jau Eiropas Savienība. Un treškārt ir pārāk maz šo ekscelences centru. Un šis pētniecības jautājums, šī vadošā uh, pētniecība, tai jāatspoguļojas Eiropas pētniecības kontekstā kopumā. Paldies! Derano, jetzt, uh... Zerāna kungs, jūs varētu atbildēt uz pāris jautājumiem, lūdzu. Muchísimas gracias. Eh. Liels paldies. Es varu atbildēt spāņu valodā vai labāk angļu. Vispirms es gribētu pateikties par komentāriem visiem, kas uzstājās Eh, šis nav ietekmes vērtējums visiem projektiem, kas ir izdarīta Eiropā, un tas nav arī pamata programmas vērtējums. Bet eh, mēs apskatījām dažas jaunās iniciatīvas. Dažas no šīm iniciatīvām ir ļoti jaunas, eh, tikai pēdējā laikā veidotas un uh, es nedomāju, ka ir pietiekoši daudz laika, lai novērtētu rezultātus. Daži projekti tika veidoti konkursu rezultātā, bet tie, tie ir sākti, bet nav vēl pabeigti. Tātad ir grūti vispār novērtēt visus šos jaunos projektus. Bet es gribētu atsaukties uz trim, es gribētu minēt par trim jautājumiem Te runātāji minēja universitātes. Es domāju, ka Eiropas uh, universitāšu modernizācija ir daļa no tā, ko mēs uh, mēģinām darīt, veidojot šo Eiropas pētniecības zonu, um, uzlabot un modernizēt universitātes Eiropā un arī uzlabot uh, sabiedriskos pētījumu institūtus. Tas ir svarīgi Mums ir jābūt vispārīgam skatām uz zināšanu politiku Eiropā, apskatot ne tikai pētījumus. Mums eh, šeit ir vajadzīgi instrumenti, kas mums ļaus eh, reformēt universitātes un pētījuma institūtus Eiropas līmenī, arī ņemot vērā eh, šo pētījuma institūtu un universitāšu raksturu bet ir uh, svarīgi, lai tas tiktu izdarīts. Mēs uh, nevaram novērtēt uh, šos institūtus vispārīgi, jo katrs institūts strādā savā nozarē. Tomēr mums būtu vajadzīgi vienoti kritēriji, ir jābūt labākiem vērtēšanas mehānismiem. Vēl es gribēju teikt, eh, ka ir ļoti birokrātiskas eh, procedūras, lai sāktu visas šīs iniciatīvas. Komisija pati strādā pie šī jautājuma, bet eh, pašlaik rezultāti ir ļoti mazi. Komisija mēģina vienkāršot kārtību, kādā var pieteikties uz programmas finansējumu. Bet dalību valstu līmenī arī ir vajadzīgs finansējums. Un, ja projekti tiek finansēti no dalību valstīm un ir Eiropas uh, Savienības līdzfinansējums, tad ir dažādi kārtība atkarībā no tā, kas piedalās iniciatīvā. Uh, nav vienotas kārtības, kas būtu ļoti vajadzīga ja ir, ja būtu viena iestāde katrā dalību valstī, kas varētu šo finansējumu nodot projekta dalībniekiem, tas būtu svarīgi, bet šādas iestādes nav. Par to, ko minēja pēdējais runātājs par lietišķo pētījumu finansēšanu, iniciatīvas, kas ir sāktas tagad atbilstoši 171. pantam, tātad par tehnoloģiskiem pētījumiem. Un eh, par šīm iniciatīvām arī ir interesi rūpniecībai. Varētu būt ļoti liederīgi apvienot šīs iniciatīvas ar citām darbībām vajadzētu apvienot eh, tehnoloģiskās eh, iniciatīvas ar eh, plāniem no ideju vai cilvēku programmas. Tātad šādas apvienotas iniciatīvas varētu atvieglot dažādu interešu grupu piedalīšanos un projekti būtu arī pievilcīgāki ļoti bieži, kad jūs mēģināt atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus, un eh, ir mēģināts eh, vairāk iesaistīt šos uzņēmumus programmā, bet eh, iniciatīvas nenonāk līdz šiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Uh, šeit būtu vajadzīga viena no tā struktūra, par ko mēs runājam, lai varētu sasniegt šos mazos un vidējos uzņēmumus. Paldies, Sarēnā kungs, par šo informāciju, par to, ka jūs arī atbildējāt uz jautājumiem. Līdz ar to šo darbkārtības punktu noslēdzu. Sirsnīgs paldies! Un nākamais darbkārtības punkts, numur 11. Eh, um Šeit ir runa par eh, kavētajiem maksājumiem un par attiecīgo direktīvu un tās pārskatīšanu. De Angelis kungs ir referents un gribētu viņu eh, lūgt mūs informēt par uh, līdzšinējām pārdomām. Tā ir pirmā viedokļa apmaiņa šodien. Lūdzu, kolēģim svārds. Sī, grazie. Jā, paldies, priekšsādātāji. Priekšsādātāji kungs. Kā jūs teicāt, šī ir pirmā viedokļu apmaiņa par uh, problēmu, ko daudzi uh, uzskata par diezgan traģistu. Proti par kavētiem maksājumiem, tātad, kad maksājumi kavējas. Uh, Šeit ir runa par uh, uzņēmējdarbības vīdi. Šis ir uh, ļoti aktuāls jautājums, un uh, tas tiešām rada milzīgas bāžas uzņēmumiem, un tā ir arī milzīga nasta maziem un vidējiem uzņēmumiem. Šeit es runāju par uh, maksājumiem starp uzņēmumiem. Uh, Un uh, arī uh, šeit ir uh, maksājumi, piemēram, starp valsts institūcijām un uzņēmumiem. Kā jūs zināt, tad virkne maksājumi tiek veikti ļoti vēlu, proti daudz vēlāk nekā līgumā noteiktie termiņi un nekā noteikumos noteiktie termiņi. Ja jūs raugāties uz 35. regulu no 2005. gada, tad uh, šīs direktīvas mērķis bija um, saīsināt maksājumu termiņus, un šķiet, ka šis mērķis nav sasniegts. Es gribētu vēl iet tālāk. Uh, šī direktīva galīgi nav atrisinājusi problēmu. Septiņus gadus pēc direktīvas stāšanās spēkā termiņi eh, joprojām ir ļoti atšķirīgi dažādās dalību valstīs. Termiņi, kādos tiek veikti maksājumi. Uh, Mēs eh, šeit tiešām vērojam ļoti atšķirīgas situācijas. Daži piemēri. 165 dienas Grieķijā un 53 dienas eh, kavējums ir Vācijā vidējais, un tas pats attiecas uz Franciju un apvienoto karalisti, tātad 53 dienas vidēji tiek kavēti maksājumi. Tas uh, apgrūtina iekšējā tirgus darbību, bet tas rada arī risku, ka varētu nopietni uh, tikt kaitēts uh, Eiropas uzņēmumu konkurētspējīgie pozīcijai, un visa ekonomika Eiropas Savienībā līdz ar to zaudē konkurētspēju. Uh, komisijas priekšlikums, un uh, tas attiecībā ir viens no uh, pasākumiem pakotnē, kuru mērķis būs stiprināt MVU. Tātad komisijas priekšlikumā uh, ir runa par priekšlikumu pārskatīšanu, un tas ir būtisks solis, lai atjaunotu investīcijas, lai atsāktos ekonomiskā aktivitāte, un tas ir izšķirīgi svarīgi šobrīd krīzes apstākļos. Es ceru, ka šī jaunā pārskatītā direktīva veicinās arī darba vietu radīšanu. Pēc uh, šī ieveta, ieveta gribētu īsi pieskarties uh, nelielai priekšlikuma analīzei, uh, kāds ir šis direktīvas priekšlikums. Gribētu teikt, ka šī teksta mērķis ir padarīt šo direktīvu stingrāku, lai tā būtu stingrāka nekā sākotnējā 2000. gada 35. Um, direktīva vai nu būtu runa par disciplīnu vai par kaut kādiem soda pasākumiem, par maksājumiem starp uh, uzņēmumiem uh, savā starpā un uh, varbūt arī uzņēmiem un valsts iestādēm, tad te ir noteikts 30 dienu periods. Un tas mūs uzreiz novad pie pirmā jautājuma. Man šķiet, ka šeit ir pārāk daudz izņēmumu šim 30 dienu periodam Uh, periodam. Ir vesela virkne izņēmumu, un tas uh, apdraud, var apdraudēt šo jauno priekšlikumu. Tas nozīmē, ka ļoti daudzi varētu neievērot šo te 30 dienu periodu, atsaucoties uz izņēmumiem. Un uh, ļoti svarīgs punkts šajā te, uh, pārskatīšanas direktīvā ir tas, ka manevrēšanas iespēja uh, izņēmumiem vajadzētu uh, uh, tikt samazinātai, lai nebūtu pārāk liels iespējas izmantot šos izņēmumus. Ja būs pārāk daudz uh, izņēmumu, tad šī direktīva nebūs efektīva. Ja mēs runājam par uh, uh negodīgam uh, līgumu praksēm, par procedūrām, lai atgūtu parādus. Mm, lai to darītu ārpus tiesas ceļā, un te ir arī konfiskācijas ie, iespējas uh, pirms ir apmaksāt parādu. Tātad pavisam īsi gribētu atsaukties uz svarīgākajiem punktiem. Tātad tie bija svarīgākie punkti. Gribu pateikties ēnu referentiem par to, ka viņi deva arī savu ieguldījumu šajās uh, diskusijās. Uh, Un gribētu atgādināt, ka ceru, ka mēs atbildīsim 86. reglamentu pāntām, tas ir ļoti būtiski. Un gribētu arī izteikt ielūgumu maniem kolēģiem, tātad aicinājumu kolēģiem uh, Ļoti būtisks ir direktīvas apsvērums. Es zinu, ka par to ir debatas un tiek apspriests direktīvas apsvērums, bet es zinu, ka daudzās valstīs slimnīcu sektors ir tas, kas ir visjutīgākais, tātad, uh, jo uh, tā ir joma, kur cilvēki ļoti īpaši vēlu maksā rēķinus, tātad ir milzīgas kavēšanās. Un, ja uh, mēs runājam par Uh, aptvēruma paplašināšanu, tad uh, tas jāpaplašina arī uz tādām iestādēm, kas sniedz pakalpojums uh, iedzīvotājiem. Šeit es runāju par privātām komerciālām transakcijām. Tātad par transakcijām starp individiem un valsts iestādēm. Un, ja mēs runājam arī par laika periodiem un izņēmumiem, viss šis te uh, Uh, kompensāciju jautājums par parādu atgūšanas izmaksām. Tātad ir šī te fiksētā kompensācijas summa, kad ir runa par procentu maksājumiem, kas ir jāmaksā par maksājumu kavējumiem. Uh, tas vienkārši tā, lai jums būtu viela pārdomām, cerams, ka mēs par to varēsim debatēt. Mēs, protams, nevēlamies, lai būtu kaut kādi uh, restriktīvi pasākumi Tātad eh, runājot par sankcijām, kavēt maksājumu gadījumā. Un tas ir viens no jautājumiem, kurus gribētu lūgt kolēģiem komentēt. Viņi varētu varbūt dalīties pieredzē ar savu, eh, savu informāciju no savām dalību valstīm. Tātad vai viņi domā tāpat kā es, ka šī te kavēto maksājumu problēma tiešām ir tāds reāls šķērslis mūsu ekonomikas attīstībai un atvesļošanai? Runājot par laika grafiku, es pieturēšos priekšsādātāju ieteikumiem, runājot par grozījumu termiņu un tā tālāk. Un, um, es jau labprāt uzreiz pieņemtu kolēģu uh, ieteikumus turpmākajās dienās un nedēļās labprāt uzklausītu jūsu viedokļus, varbūt ierasties manā birojā vai atsūtīt man priekšlikumus. Mums ir vajadzīgs tāds likumdošanas akts, kas ļauj risināt šo jautājumu efektīvā veidā. Tas negatīvi ietekmē gan ekonomiku, gan uh, mazo un uz, vidēju uzņēmumu dzīvi Eiropā. Paldies. Paldies, priekšstādātāja kungs. Paldies uh, referentam Es gribētu teikt, ka šis priekšlikums nu, ir izteikts vairākus gadus par vēlu, bet nu, labāk vēlāk nekā nekad. Principā es varu atbalstīt šo priekšlikumu. Es gribētu ļoti labprāt uh, teikt vēl to, ka piektais uh, pants, ceturtais apakšpants ir 60 dienu noteicis uh, maksājumu termiņu publiskiem. Uh, publiskām iestādēm, jo, manuprāt, nevar tolerēt ilgāku laiku, un, manuprāt, tas nu, tomēr vēl ir pārāk tā brīvi formulēts. Priekšlikumam vajadzētu arī noteikt to, ka 30 dienas ir nu, tāda, tāda skaidra izējas pozīcija, un ka 60 dienu termiņš ir absolūts izņēmums. Arī šeit es domāju, ka priekšlikums ir nedaudz nu, tāds pārāk uh, brīvs. Varbūt, ka vajadzētu no iestādēm pieprasīt, lai vidējais uh, termiņš un arī interešu procentu maksājumu termiņi tiktu publicēti. Un tagad vēl par jautājumu, uh, vai mums vajadzētu arī kaut kā regulēt, teiksim, attiecības starp uh, uh, diviem uzņēmumiem, ne tikai starp uzņēmumu un uh, valsts institūcijām. Nu, liberāļu princips ir tāds, ka maksājumu. Uh, uh, Maksājums privātajā sektorā mēs atstājam uh, līgumtiesībām, bet ja ir noteikts, ka lieli uzņēmumi viņu uh, pozīcijas attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem izmanto uh, tad mēs uh, uh, esam atklāti uh, par uh, diskusiju par ietvariem arī šajā sektorā starp uzņēmumiem, biznesa uh, uzņēmums, biznesa uzņēmums. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētājs, paldies, vicepriekšsēdētāji kungs. Uh, kolēģis nav no Vācijas, bet gan no Dānijas, un tas ir vienkārši izcili, kā viņš runā. Nākošais runātais Bensen kungs. Nu, jūsu kabīnē nemaz nebija jāstrādā. Jā, priekšsēdētāja kungs strādāja gan dāņu kabīne. Tā, uh, ah, priekšstādātāja kungs, nu tā ir problēma, ar kur saskars daudzi MVU. Kā maksājumi par precēm un pakalpojumiem uh, tiek veikti par vēlu, un pat krīzes laikā, kad šī problēma mm, MVU uzņēmumiem kļūst uh, pat uh, tāda smagāka. Tas dažkārt ir eksistenci jautājums, vai MVU iztur krīzi vai nē. Un es domāju, ka šī maksājuma kavējuma novēršana komercdarījumos uh, kaitē konkurēt spējai iekšējā tirgus ietveros. Tāds brīvprātīgs instruments būtu nepieciešams, lai arī procentu maksājums un kompensācijas par neveiktiem maksājumiem varētu pieprasīt. Jautājums ir tāds, kādu, kādas vērtība, kāda vērtība ir pasākumiem, ja tie nav obligāti. Mums vajag tādu ļoti stingru ietvaru, uh, lai zinātu, kas ir jāmaksā, ja nav tikts uh, maksājums veikts uh, noteiktajos pantos. Pirmais pants, otrais apakšpunkts. Pavisam konkrēti runājot. Šeit dalībvalstīs, mm, dalībvalstīm vairs nav iespējas. Uh, zem 5 eiro summām pieprasīt uh, procentu maksājumus. Nu, skaidrs. Tagad uh, uh izmaksas par piespiedu piedziņu. Tas ir saprātīgi. Tagad 5. pants uh, par publiskām iestādēm, ja valsts iestādēm. Es domāju, ka šeit mums vajadzētu būt striktākiem. Mm valsts vai pusvalsts uzņēmumi, respektīvi tādi uzņēmumi, kas uh, pa pusēji pieder valstī vai pašvaldībām un darbojas ekonomikā, tie ir ļoti lieli aktieri mūsu valstīs un ir absolūti nepieciešams, lai mēs ļoti strikti šajā jomā rīkotos. Un es domāju, ka tās 30 dienas, kādas šeit tiek pieminētas, ka mums vajadzētu cīnīties par to. Ja mm, gal galā būs 60 dienas, tad nu, tas ir tas. Uh, tas, tas maksimāli pieļaujamais šajā jomā. Un tad ir jādefinē, kas tad ir tāds publisks uzņēmums. Nemaz nav tik daudz konstrukciju. Un puspublisks uh, uzņēmums, ja mēs par to runājam, tad uh, ļoti skaidri ir jādefinē uh, un uh, tiem jādarbojas atbilstoši. Atbilstoši. Tam, ka kompensācija par piedziņas maksājumiem ir uh, piedzenama. Tagad par sesto pāntu. Piekrītu, ka ir vajadzīgi striktāki noteikumi attiecībā uz līgumu attiecībām, jo tas nav vēl pā, ļoti konkrēti formulēts. Tagad attiecības starp uzņēmumiem. Es esmu par to, lai uh, līgumos varētu noteikt maksājums. Bet, nu, praktiski MVU ir tie, kas cieš no uh, kavēj, ko, no kavējumiem. Un mums ir uh, jāpalīdz viņiem un jārāda, uh, ka lielie uzņēmumi mazos uzņēmumus uh, Uh, maz, nostāda uh, sarežģītā situācijā. Mums ļoti precīzi jāraugās uz uh, šo attīstību. Paldies, nākošais runātais. Priekšstādātāj kungs, es domāju, ka ekonomikas un finanšu krīzes apstākļos ir absolūti nepieciešams runāt par maksājumu kavējumu novēršanu. Un uzņēmiem dažkārt nav pietiekam liela noslodze un saskars ar tādu lielu. Uh, mm, spiedienu un bonitāte samazinās. Un tieši šajos jautājumos m, mm, Tekošo naudas līdzekļu trūkums ir mm, ārkārtīgi nozīmīgs. Un ir skaidrs arī, ka, ja teiksim, um, tie uzņēmumi, kas um, darbojas ar valsts līdzdalību vai arī uh, publiskajos, publiskos darbus veicot, ir jādarbojas patiesi tā, tā kā piemēra cienīgiem 30 dienas, tas ir tas piedāvājumais līdums, lai mēs Bāzeli 2 varētu uh, pievienot un reciprocitāti, ja publiskie uzņēmumi vēl ātrāk maksātu. Un varbūt, ka varētu domāt par labākās prakses apmaiņām un augstākām robežvērtībām Eiropā un ieviest to arī Eiropā, lai mums būtu tāds pārskats par to, kuri uzņēmumi strādā uh, piemērcienīgi. Un tā mēs varētu arī konstru, konstatēt, kā varētu paaugstināt bonitāti un efektivitāti, un tad mēs varētu varbūt arī nākotnē būt tādi, nu, tādi vaļīgāki. Un varētu to attiecināt arī uz kā pluspunktu kredītu izdošanā. Uh, Es domāju, ka nozīmīgi ir tas, ka tieši tie, ko tas īpaši smagi skar, um, ka viņi efektīvi strādā un īpaši pie mums vēršas un īpaši Eiropas institūcijas aicina aktīvi strādāt. Un šāda diskusija ir ļoti plaši jau veikta. Uh, Šeit jādarbojas, piemēram, cienīgi, un tā kā mēs esam šajā komitejā un bieži uzklausam šās sūdzības, cik ilgi ir līdz uh, finansējums pētījumiem patiesi nonāk pie tiem, kam tas ir vajadzīgs. Daži jau ir uh, vienkārši uh, pašlikvidējusies vai uh, ir uh, šajā procesā pirms nauda uh, viņus sasniedz. Mums ir nepieciešama ātrīcība. Paldies! Nākošais runātājs to izkundze. E molto brevemente per dire che anch'io mi associo agli apprezzamenti al collega De Angelis. Jā, priekšsādātāja kungs, pavisam īsi, es piekrītu De Angelis kungam. Es domāju, ka ar savu ziņojumu viņš ir apkopojis galvenos kritērijus un punktus, kas mums ir jāievieto viņa atzinumā. Mums ir jābūt striktiem, ir vajadzīgi skaidri, saistoši noteikumi ir eh, rūpīgi jāizskata direktīvas aptvērums, jāpēta ļoti rūpīgi šis jautājums. Un ir tā, tiešām liela vienprātība šajos jautājumos, bet gribētu uzsvērt, cik svarīgs ir šis priekšlikums. Tā nav tikai direktīvas pārskatīšana. Patiesībā tas ir eh, viens no eh, nedaudzajiem praktiskajiem soļiem, kas tiek spērti šajā jomā. Uh, Un kopā ar padomu un komisiju taču cenšamies strādāt un parādīt, ko mēs darām, lai palīdzētu pilsoņiem. Un šis ir tāds praktisks solis, lai atvieglotu dzīvi mūsu pilsoņiem, un cilvēki to tiešām gaida. Tas ir uh, viens no tādiem ļoti nedaudziem uh, soļiem, praktiskiem soļiem eh, mazo un vidējo uzņēmumu akta ieviešanā. Es domāju, ka tas ir ļoti eh, būtiski. Piekrītu De Angelis kungam, ka tā ir tiešām uh, eh, MVU akta ieviešana. Paldies. Balšo kungs, lūdzu, mikrofonu. Tisztelt bizottság, ha végignézem ennek a... Priekšsēdētāja kungs, raugoties uz šīs nedēļas darba kārtību, Un iedomājoties uh, to, ka uh, man būtu jārunā ar maniem vēlētājiem par to, uh, ar ko esam šodien nodarbojušies, tad vēlētāji teikt, ka tas jautājums, par kuru tagad diskutējam, ir tas nozīmīgākais. Kādus instrumentus mēj, uh, mēs atro, atrodam, lai uh, ekonomika zinātne labi uh, funkcionētu. Un um, ļoti tādi nozīmīgi pētījumi tiek uh, prezentēti, bet šī komiteja ar šo ziņojumu ir pirmām kārtām pievērsusies mm, jautājumam, kā mazos un vidējos uzņēmumus varētu atbalstīt lai viņi varētu izdzīvot šajā krīzē. Un tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi ir ļoti nozīmīgi, lai pētniecības e, jomā MVU varētu darboties atbilstošos e, ietvaros. Bet tas būtiskākais, par ko mēs vispār runājam, par maksājumu kavējumiem, tas ir novedis pie tā, ka ļoti daudzi MPU ir bankrotējuši, jo nav saņēmuši maksājumus saulēcīgi. Un tas fakts, ka te, šeit ir tik maz deputātu zālē, Tas uh, nenozīmē, ka šī komiteja nepievēršas nopietni šiem jautājumiem. Mēs varētu beigās uh, teikt, jā, mēs esam darījuši ko MBU uh, labā. Priekšsēdētājs. Tagad komisija. Lūdzu. Merci, merci beaucoup, monsieur. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Komisija ir bijusi ļoti gandarīta uzklausot referentu un arī jūsu komitejas deputātus, atbalstot šo iniciatīvu. Šī iniciatīva ir patiesi centrāla uzņēmumiem un īpaši MVU. Tā tika pieteikta jau mūsu aktivitāšu ietvaros, tāda tā kā piemēram 30 dienu ierobežojums uh, maksājuma kavējumiem atbilst arī ekonomikas atvesļošanas plānu idejām. Un, uh, Es patiesi esmu ļoti iedrošināta uzklausot jūsu uh, atbalstu. Uzklausīju arī uh, bāžas un jautājumus attiecībā uz aptvērumu šai direktīvai. Jā, patiesi par to vēl var padomāt. Un jau jūs teicāt, ka uh, saistībā ar harmonizāciju uh, uh, kas skartu arī uh, valsts uzņēmums šeit būtu jāpārdomā. Un šīs pārdomas mēs varētu veikt kopā ar jums, ar jūsu palīdzību. Un tagad vēl jautājums, kas ir vēl tāds, nu, būtiskāks pamata jautājums. Tas ir par uh, līgumu attiecībām un brīvību noteikšos un līgumu maksājums. Uh, Jā, jūs redzat, ka ir tāda, nu, tāda iejaukšanās šajā līgumu jomā. Mēs a, nosakām šīs, a, šos komercmaksājumus starp uzņēmumiem un arī a, publisko sektoru, jo jūs zinat, ka publiskais sektors ir, nu, teiksim, tāds, tāds ļoti nozīmīgs, un a, mēs saskaramies arī šeit ar, ar novēlojumiem, un tas nostāda uzņēmums a, situācijā. A, kad nav samērojama, teiksim, uzņēmumu ietekmes spēja ar uh, publisko uzņēmumu svaru un uh, nozīmi. Un, nu, un uh, teiksim, šis princips harmonizācija vai arī līguma saistības un 30 dienu princips ir jāizvērtē. Tagad starp, maksājums starp uzņēmumiem. Mēs domājam, ka būtu labi, ka mēs atsauktos uz šo līgumu uh, slēdzēju brīvību, nevis iejauktos šajās attiecībās un neveidot nekādas ierobežojumus, jo šā direktīva ļoti būtiski spēcina šo garantiju mehānismu, garantiju, ja šā, šāda līgumslēgšanas brīvība tiktu pārkāpta, tas atbilst sastajam pantam. Un vēl skaidrot šo direktīvu, jāsaka, ka mēģinam atrisināt problēmas, kas ir saistīts ar kavējumu. Uh, maksājumos. Bet mēs nevarēsim atrisināt visas problēmas. Noteikti būs arī citas lietas uh, nepieciešams, citi risinājumi nepieciešami, kas atrodas no nu, ārpus likumdošanas uh, lauka. Bet, protams, ka mēs ar jums kopā varam uh, analizēt visu to, kas ir iespējams. Mēs īpaši esam domājuši par to, kā varētu uzlabot uh, zināšanas uh, kādas ir MVU, izmantojot informāciju kampaņas, bet, nu, protams, ka varam kopā ar jums padomāt par citiem instrumentiem, kas būtu nelikumdošanas jomā pieņemami. Un gribu vēl uzsvērt, ka komisija ir pilnīgi jūsu, rīcības, jūsu rīcībā arī vēlamies ar referentu kopā domāt par tēmām, kuras ir šeit uzsvērtas un kuras noteikti ir pelnījuši, lai tām rastu atbildi. Paldies! Paldies! Līdz ar to šīs debats noslēdzam. De Angeles kungs jau norādīja, ka janvāra beigās, 27. janvārī, tātad eh, mums būs ziņojuma projekts pieejams, eh, tātad tas ir atzinuma projekts, un eh, visi kolēģi tiek aicināti izteikt priekšlikumus, līdz ar to šīs darba kārtības punkts ir noslēgts. Šorīt mēs vienojāmies, ka piecas minūtes veltīsim tikau kundzei, lai viņi varētu informēt būs par savu ziņojumu par tālāko procedūru. Kolēģi, jums ir trīs ar pus minūtes laika, lūdzu. Uh, mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es gribētu sākt, uh, sakot pateicības vārdus visiem tiem kolēģiem, kas ir aktīvi iesaistījušies šajā darbībā, kā arī komisijas pārstāvjiem un arī Zviedrijas prezidentūrai par sarunām un par to veiksmīgo sarunu rezultātu. Bija četri trilogi par uh, direktīvu, kas skar uh, ēku energoefektivitāti. Šajā uh, prezentācijā vēlos gūt jūsu atbalstu un vēlos pateikties par jūsu atbalstu sarunās ar padomu. Esam sasnieguši ļoti labu uh, rezultāti esam saglabājuši finanšu instrumentu uh, iesaisti. Nu, negluži tā, kā parlaments uh, to piedāvāja, bet komisija līdz 2011. gadam pārbaudīs, kādi ir uh, iespējamie fondi un izteiks jauns priekšlikums, ja nepieciešams. Visajās jaunajās ēkās, sākot no 2020. gadā, fasādēm ir jābūt atbilstošām uh, um, nulles energo zudumu principam. Visas tās fasādes, kādas tiks atjaunotas, uh, tām ir jāatbilst šiem maksimāliem energoefektivitātes uh, principiem. Uh, Mūsu mērķis ir 2017. gada 1. janvarī pārskatīt, un dalībvalsts varēs izvirzīt savus nacionālos plānus, lai izveidotu mērķus, lai izveid, no, definētu mēr, mērķus un pasākums, kā varētu uzlabot uh, esošo situāciju, lai pievērstos šim nulles zaudējumu principam. Uh, un uh, jāpievērš arī tā saukto energopasīvo ēku būvniecības principiem lielāka nozīme. Tās ir ēkas, kuras praktiski nepatērē uh, enerģiju. Tagad uh, uh ekspertu viedoklis par energoefektivitātes certifikātu. Šajā jomā arī ir palīdzēta atjaunīgo enerģiju izmantošana un arī papildus tam uh, vairāk dažādu iespēju pasīvo ēku, energopasīvo ēku celtniecībai. Mm, Tādā administratīvā ziņā komisija ir aktīvi strādājusi. Un skatoties uz šo ziņojumu par ēkām, jāpievērš uzmanība elektronisko skaitītāju izmantošanai pat labi nav tāds vienots kopējs metodoloģijas, bet mums ir tāds kopējs ietvers, kas ir jaunajā pielikumā definēts. Un tāpat mēs esam aizsākuši skaidru procedūru noteikšanu, lai uh, aprēķinātu optimālās izmaksas, lai uz, uh, uzlabotu ēku energoefektivitāti. Un ja kāda dalība valsts uh, uh, sasniedz labākus uh, skaitļus uh, nekā 15% līmenī, tad uh, attieksme ir savādāk. Mēs esam domājuši, ka kompromiss ir sasniegt ļoti uh, lielisks. Tas uh, dos ieguldījumu energoefektivitātes kāpināšanā. Mēs vēl esam komitoloģijas. Uh, procesā, jo šis jaunais noteikums ir attiecināts uz visiem dokumentiem, par kuriem pat laba notiek sarunas starp parlamentu un uh, padomu, ievērojot Lisabonas līgumu stāšanos spēkā. Paldies! Paldies! Tagad ir pieteikušies divi runātāji, bet būtu ļoti jauki, ja jūs izteiktos tiešām ļoti īsi. Rauskundze. Holas kundze atvainojos. Just... Es runāšu īsi, es tikai gribēju pateikties tikā kundzei par Uh, sadarbību un konsultācijām ar koreferentiem un arī par apņemšanos uh, sarunās. Uh, bija tādi brīži, kad likās, ka nebūs iespējams panākt vienošanos esošās prezidentūras laikā, bet referente turpināja un mēs panācām vienošanos. Es domāju, ka viņai pienākas uh, nopelni par šo darbu, un es domāju, kā viņai būtu pelnījusi arī komitejas pilnu atbalstu par šo vienošanos. Paldies! Paldies! Turmes kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es arī eh, gribēju eh, novērtēt atzinīgi Adriānas darbu. Viņa tiešām ir lieliski strādājusi kā referente šajā jautājumā. Paldies Fionai, paldies Saudāgis kungam, paldies arī sekretārāta darbiniekiem. Es domāju, ka mēs esam panākuši saprātīgu rezultātu sarežģītās sarunās. Brīžiem padome bija eh, ļoti bloķējošā pozīcijā, un tāpēc varbūt bija grūti panākt vairāk. Runājot par jaunām ēkām, šīm te nulles energo uh, uh, efektivitātes uh, ēkām, tās ir pat labāks par pasīvajām ēkām, tātad uh, tas ir milzīgs panākums arhitektiem, inženieriem, uh, visiem atjaunīgo enerģiju uzņēmumiem, uh, bija arī konference ar uh, būvniecības nozars pārstāvjiem un cilvēkiem, kas uh, pārdod uh, ēkas. Uh, uh, Viņi saka, ka tas ir ļoti labi, ka tātad šīs ēkas ir uh, nākotne. Un jau pirms mēnešiem es teicu, ka atjaunotnes pakotnē uh, bija jāiekļauj šie jautājumi. Un uh, mēs saskārāmies ar, tātad ar spiedienu uh, no uh, nacionālām valdībām, un līdz ar to Barozo nepiešķīra ne vispār naudas energoefektivitātei. Un tad, kad mēs zaudējām uh, to tur, tad uh, pēc tam bija ļoti sarežģīti iekļaut to atkal uh, sarunās par šo direktīvu. Tāpēc ir labi, ka ir šī pārskatīšana, un uh, nākamajā cīņā visa. Um, Mm, komanda cīnīsies par to, lai nauda, kas netika izmantota atjaunotnes pakotnē energoefektivitātē, lai tas e, tiktu paredzēts šeit, un e, nākamā cīņa būs runājot par 2013. gada finanšu plānu, un tad mēs atkal varētu prasīt vairāk jaunas naudas energoefektivitātei ēkās. Un, protams, gribu pateikties arī komisijai, jo īpaši Martinam es zinu, ka uh, ja ir viens ierēdnis komisijā, kas uh, strādā, izmantojot tikai 40% enerģijas, tad varbūt uh, jums uh, ir, tātad ir tik, uh, nav pieti, pieņemama, ka tik maz darbinieki strādā pie energo efektivitātes politikas Eiropā. Paldies! Paldies! Līdz ar to var noslēgt arī šo. Uh, Uh, darba kārtības punktu. Mēs jau visi viens otram esam pateikušies, un tagad tālāk uh, slēdzu sēdi, un tagad būs koordinātors sēde. Un mēs esam paredzējuši stundu šai sēdei, un esam jau tomēr nedaudz iekavējušies. Un, ja mēs pēc pusotras minūtes varētu sākt, tas būtu lieliski. Very good